nākamajā 2010. gadā un esat sveicināti arī šajā sanāksmē. Lūdzu, nāciet iekšā un ieņemiet savas vietas. Mēs esam gatavi sākt mūsu darbu. Mums ir jāstrādā trīs stundas. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un, ja jūs esat gatavi, tad mēs arī sākam darbu. Un es tagad runāšu spāņu valodā tālāk. Paldies visiem, un es gribētu sveikt vēlreiz jūs visus. Es gribētu sveikt visus Eiropas parlamenta deputātus, kas ir ieradušies uz šo sanāksmi. Dāmas un kungi! Šodien mēs sākam ar Lībe komiteju. Tālāk mums ir arī juridiskās komitejas pārstāvji. Un arī sieviešu tiesību un, un dzimumu līdztiesības komitejas pārstāvji ir šai zālē. Un es gribētu sveikt visu šo triju komiteju pārstāvis. Un es gribētu arī sveikt Redingas kundzi. Una importante responsabilitāte en la struktūra. Un Redings kundze ir kandidāte, kas pretendē uz ļoti svarīgu amatu jaunajā komisijā. Viņa ir iecelta par kandidāti, lai ieņemtu tieslietu pamatiesību un pilsonības komisāru amatu. Un šajā sanāksmē piedalīsies trīs parlamentārās komitejas, kuras es jau šeit nosaucu. Sanāksme ilgs trīs stundas, un attiecīgi sanāksmi vadīs visu šo triju komiteja priekšsēdētāja, es esmu Lībe komitejas priekšsēdētājs, nu, tālāk Lainen kungs ir juridiskās komitejas priekšsēdētājs un sieviešu tiesību un dzimumu līdzjācības eh, komitejas priekšsēdētājs Svensons kundze. Mēs esam vienojušies savā starpā ka mēs e, sadalīsim šo sanāksmi noteiktā stundā, stundu segmentā. Pirmajā stundā un 15 minūtēs mēs spriedīsim sekojošā formā no sākuma. Mēs uzklausīsim Redings kundas viedokli par to, kādi darbi būtu veicami Libe komitejas sakarā, darba laukā. Un tad attiecīgi mēs veidosim jautājumu un atbilžu sesiju. 20 jautājumi ir paredzēti, un visai šai procedūrai mums ir 1 stunda un 15 minūtes. Sāksim ar Lībe komiteju, un es ļoti stingri sekošu reglamentam, lai mūsu reglaments netiktu pārkāpts ļoti stingri ievēroši tās minūtes, kas ir dotas runātājiem. Jautājumu uzdošanai ir viena minūte, divas minūtes tiek dotas Redingas kundzei, lai dotu atbildi uz jautājumu, un tad no sākuma runās deputāti, kas pārstāvj uh, eh, politiskās grupas. Mēs sadalīsim runātāju proporcijas skaņā ar dehonu sistēmu. Mums ir noteikta kārtība, kas jau ir piedāvāta. Un es lūgtu visiem runātājiem ļoti stingri ievērot runāšanas jau laiku. Lūdzu, runājiet vienu minūti un neilgāk. Es izmantošu šo āmuru. Un arī lūdzu jūs, Redings kundze, maksimāli, es jums došu tikai divas minūtes, lai atbildētu uz jautājumu. Šodien mūs gaida ļoti interesanta darba kārtība. Mums ir jārunā par Eiropas parlamenta un komisijas savstarpējo sadarbību. Šī sadarbība mainīsies, ir mainīsies pēc Lisbonas līguma spēkā stāšanās. Un mēs akcentējam attiecīgos tiesiskos jautājumus, mēs neaizmirstam arī Eiropas fundamentālo tiesību hartu, kas ir stājusies spēkā. Uh, Tas viss mums ir jāņem vērā, un tagad varbūt sāksim darbu, un es no sākuma došu Redings koncē desmit minūtes eh, pirmajai uzrunai, lūdzu. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, nu jau ir trešā reize, kad man ir tas gods piedalīties, kā komisāra amatkandidātei parlamentā. Un uzklausīšana, manuprāt, ir ļoti spēcīgs demokrātijas moments, jo šeit ir atbildības elements. Un tas e, dod iespēju arī mums parādīt pilsoņiem to, ka mums ir ļoti unikāla demokrātijas forma šeit Eiropā, jo mm, visā pasaulē nav nemaz tik daudz parlamentu, kas ir uzvarējušajā cīņā un kur parlamenti ir ieguvuši tiesības uzklausīt, uzdot jautājumus, iztaujāt attiecīgi savu valdību vai pārvaldušo struktūru pārstāvis. Un mēs esam cīnījušies. Es arī esmu bijis parlamenta deputāta, un es arī piedalījos šajā cīņā, lai notiktu šī procedūra, un tagad es esmu upurs šai procedūrai. Tomēr mums ir jābūt ļoti lepniem par šo demokrātijas momentu, kas ir ļoti spēcīgs. Un šeit, šajā demokrātijas brīdī, es stāvu jūs priekšā Un es esmu pirmā komisāri, kas ieņems eh, tieslietu pamatiesību un pilsonības eh, komisāru amatu. Tas ir pirmo reizi, kad šāds amats ir iedibināts, jo tieši šajos laukos, šajās jomās pilsoņi gaida ļoti lielu sasniegums no, no mums, no politiku veidotājiem, viņi gaida rezultātus no komisijas, no padomas un arī no Eiropas parlamenta. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka pilsoņi ļoti bieži jūtas vīlušies. Pilsoņi jūt, ka viņu interesi, viņu gaidas nav izpildīts, nav ņemtas vērā. Un tas nav tāpēc, ka mēs to negribam, vienkārši nav bijuši attiecīgie instrumenti, attiecīgie mehānismi. Es atceros, tad, kad es šajā komitejā darbojos kā priekšstādātāja vietniece, tad tie lēmumi, ko pieņēma tieslietu un iekšlietu ministri, mūs nesasniedza. Šie ministri pieņēma savus lēmumus aiz slēgtām durvīm, nebija nekādas caurskatamības tajā laikā. Un parlamentam bija diezgan maz teikšanas par trešā pīlāra jautājumiem un Eiropas Savienības likumdevēji. Tajās dienās varēja tikai sapņot, varēja veidot kaut kādas vīzijas, ka pienāks lūk tā diena, kad viss šīs lietas mainīsies. Un no 1. decembra tiešām tas viss ir mainījies. Un tagad parlaments kopā ar komisiju parādīs to, ka Lisabonas līgums nav tikai vārdi, nav tikai tukša skaņa, bet ka Lisabonas līgums ir patiesa revolūcija, kas kardināli izmaina visu tieslietu un iekšlietu jomu. Koplēmuma procedūra un kvalificētais vairākums padomē palīdzēs virzīties tālāk uz priekšu, ātrāk progresēt ar jauniem likumdošanas aktiem Jāpiemina arī pārskats eh, gan Eiropas kopienu tiesā, gan arī nacionālās tiesās. Tātad šie pārskati notiks, un tas ir ļoti svarīgs instruments. Un pār par visu ir pamatiesība harta, kas tagad ir tiesiski saistoša. Un saskaņā ar šo dokumentu visi līgumi un harta tiek likti uz vienādiem pamatiem. Tagad ir šie visi dokumenti, un tie mums ir jāpiepilda ar konkrētu rīcību. Mēs esam veikuši garu ceļu, esam nonākuši šajā situācijā, un tagad pilsoņiem ir visas tiesības gaidīt no mums konkrētu rīcību un rādīt konkrētu rezultātu. Un tāpēc es esmu pārliecināta, ka Lisabons līgums nozīmēs arī visu mūsu politiku pārorientāciju. Šeit es runāju par tieslietām, fundamentālām tiesībām, par pilsonību. Šeit būs tāda pārorientēšanās ne tikai domāšanas veidā, bet arī rezultātu ziņā jo brīvība nav iespējama bez drošības, bez vienlīdzības un taisnīguma, un nav drošības bez taisnīguma. Bet pēdējā desmitgadē akcents eh, likts vairāk uz drošību, un tiesiskums bija kaut kur ignorēts vai ņemts mazāk vērā. Un tagad Lisabonas līgums dod mums iespēju šo visu līdzsvarot. Tagad ir iespēja iekļaut arī tiesības un brīvības šajā situācijā. Un tieši tāpēc arī priekšstādātājs Barozo ir pārorientējis šo politiku, radot jaunu komisāru portfeli, portfeli kur komisārs nodarbosies tieši ar tieslietu, pamatiesību un pilsonības jautājumiem. Un ja jūs man apstiprināsiet šo portfeli, ja es kļūšu par šo komisāru, tad es apņemos strādāt pie šīs pārorientācijas, es apņemos dot savu ārtavu Eiropas Savienības politiku pārorientēšanā, ņemot vērā Lisabonas līgumu. Un tas viss ir tiesiskuma vārdā, un tas viss, lai respektētu mūsu pilsoņu tiesības. E, vispirms es kopā ar kolēģi Ceciliju Malstrom strādāšu pie rīcības plāna prezentēšanas, kas ir saskaņots ar Stokholmas programmu. Mēs sāksim darbu pie uzreiz. Tagad ir 170 jaunas e, iniciatīvas, kas ir paredzētas e, Stokholmas programmā. Tās ir visas šīs iniciatīvas, kas nāks jūsu priekšā. Un tas nozīmē, ka mums būs patiešām daudz darba, un mēs e, kopā veiksim šos darbus tuvākajos gados. Un tagad, pirms ķerties pie atbildēšanas uz jūsu jautājumiem. Atļaujiet man pasvītrot trīs prioritātes, kas, manuprāt, ir pašas svarīgākās. Vispirms mums ir nepieciešams stiprināt uh, Eiropas Savienības uh, pozīciju, aizsargājot privātumu. Un tas ir uh, sakarā ar visu Eiropas Savienības politiku kontekstu. Te ir runa gan par datu aizsardzību, un datu aizsardzību būs īpaši augstu manā darba kārtībā, par privātu datu aizsardzību vajadzēs domāt arī tad, kad mēs runāsim par noziedzības novēršanu un arī, kad runāsim par starptautiskām attiecībām ar dažādiem partneriem, ieskaitot arī Amerikas Savienotās valsts. Otrā prioritāte. Tagad mums ir iespēja caur ļoti konkrētiem darbiem stiprināt pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties mūsu Eiropas Savienībā vai nu pašiem būs iespēja brīvāk pārvietoties, vai arī kopā ar visiem ģimenes locekļiem. Šī pārvietošanās brīvība ir centrālais jautājums, kas ir saistīts ar cilvēku tiesībām, pilsoņu tiesībām, tirgu. Bieži vien mēs pārāk akcentējam tirgus aspektu un aizmirstam par pilsoņiem, par cilvēkiem. Un nedrīkst visu šo lietu atstāt tādu abstraktu ir jākonkretizē, jārāda konkrētais labums visiem pilsoņiem, visām dalībvalstīm. Un šai ziņā ir ļoti stingri jāievēro Eiropas Savienības likumdošanas normas. Trešā prioritāte. Mums ir jādomā arī par aizdomās turmo personu un upuru tiesībām. Mums ir Eiropas aresta rīkojums, mums ir arī likums par Eiropas eh, pierādījumu ordeni, orderi, bet procesiem ir jābūt godīgiem. Arī apstākļiem ieslodzījuma vietās ir jābūt e, sakārtotiem un tajā pat laikā ir jādomā arī par cietušo vai upuru tiesībām, kas ir jānostiprina, jo nav tāda tiesiskuma joma un nav iespējama appusēja uzticēšanās, ja nav pieņemti kopīgi pamatiesību standarti, kas balstītos uz mūsu kopīgām vērtībām. Tāpēc šeit mums ir jāstiprina procesuālās tiesības, kā arī upuru un cietušo personu tiesības. Es pasvītroju tikai trīs elementus kā prioritātes. Jūs jau zināt, ka ir daudz citu elementu, un es esmu pārliecināta, ka jūs vēl atgriezīsieties pie visiem šiem aspektiem, tad, kad uzdosiet savus jautājumus diskusijas gaitā. Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you, Commissioner Designate. Madam Reding. Paldies, kandidāts kundzei. Tālāk dosim Busudila kungam vārdu. Viena minūte. Paldies. Vispirms es gribētu novēlēt visu to labāko Redings kundzei šajā uzklausīšanā. Un es gribētu apsveikt arī ar to, ka Redings kundze jau trešo reizi pretendē uz komisāra amatu, tātad, ja viņa apstiprinās, tad viņa būs darbojusies komisijā 15 gadus, un tāpēc mums nav nepieciešams uzdot jums jautājumu, vai jums ir pietiekami liela pieredze, lai uzņemto šos amatus. Un tagad jūsu uzdevums būs raudzīties, lai tieslietu un pamatiesību pilsonības um, jom tiktu um, sakārtot. Jūs stiprināsiet Eiropas pilsonību, jūs gribat piešķirt konkrētākas tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem. Un Varbūt jūs varētu mums sniegt trīs konkrētas eh, tāds piemērus, eh, kādas jaunas tiesības jūs piešķirsiet Eiropas Savienības pilsoņiem. Tagad jūs būsiet komisāri atbildīgi par pilsoņiem. Kādas trīs konkrētas labumus jūs piedāvāsiet pilsoņiem? Redings kundze, es esmu lasījusi Lamasūra kungas ziņojumu kur ir rakstīts, kas ir, kur ir nosaukums pilsoņi un kopienas tiesība īstenošana. Un šajā apjomīgajā dokumentā ir pieminēti visi tie trūkumi, visi tie trūkumi, visi tieši tiesību ziņā, kas nepiemīt šobrīd pilsoņiem. Un tāpēc ļoti ātri es rīkošos saskaņā ar atziņām, kas ir minētajā ziņojumā. Tālāk runājot par uh, civilo tiesiskumu. Piemēram, ja jūs esat Somijas pilsonis, gribat aprecēties ar apvienotās karalistas pilsoni, šeit radīsies liela problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka Somija prasīs um, tādu certifikātu, kas liecina par uh, to, ka nav bijis likuma pārkāpums, bet apvienotāja karalistē šāda dokumenta nav. Un tagad ir jaunais pāris, kas grib veidot ģimeni, un šeit ir konkrēta administratīvā barjera, un dēļ tā mums ir nepieciešams nodrošināt brīvu administratīvo dokumentu cirkulāciju. Ir nepieciešams nodrošināt, ka šie oficiālie e, dokumenti tiek apusēji atzīti ir nepieciešams domāt arī par tādu lietu kā Eiropas tiesību aktu un, un dokumentu autentiskais raksturs. Tālāk e, arī par testamentiem. Mums jau šeit ir ieviesta autentiskā akta ideja mantojuma certifikāta jomā. Bet ir vēl citi jautājumi, kas ir jārisina, un tāpēc es nākšu klajā, rakstīšu zaļo grāmatu par civilo dokumentu brīvu apriti, tas būs šogad, pēc tam būs likumdošanas institīvas, kas izrietēs no šīs zaļās grāmatas. Ja jau es tagad runāju par grāmatām, par dokumentiem, es jau devu vienu piemēru par šo konkrēto gadījumu ar ģimenes veidošanu. Jau tagad jāatzīst, ka ļoti daudz ir šādas laulības, kas ir noslēgts starp dažādu valstu pilsoņiem. 350 tūkstoši, ir 172 tūkstoši šķiršanās gadījumu gadā. Tas viss ir gadā. Uh, arī ar pārobežu kontekstu, un šis šķiršanās gadījumu skaits veido apmēram 20% no kopējo šķiršanās, šķiršanās skaitu visā Eiropas Savienībā. Un šeit trūks ļoti bieži tādas juridiskās skaidrības, un dēļ tā iestājas ļoti, ļoti bēdīgas sekas. Un likumdošanas akts par šķiršanos ir bloķēts padomē kopš 2008. gada. Priekšsēdētais Redings, jums ir jāatbild divu minūšu laikā. Jūs, protams, varat pabeigt savu domu, bet es gribētu jums atgādināt, ka mums ir ļoti stingrs reglaments divas minūtes atbildē. Redings kundze, es centīšos darīt, ko varu. Un tā, es eh, piedāvāšu priekšlikumu par sadarbības eh, stiprināšanu 2010. gadā. Es lūkšu arī parlamenta palīdzību Tālāk jautājums par diplomātisko aizsardzību, lai 2010. gadā arī šajā ziņā būtu tiesiski saistītas normas, aizsošas normas. Tad būs eh, arī darbs pie direktīvas par brīvu kustību, arī ar pārkāpumu procedūru, un būs arī citi dokumenti. Es izmantošu arī komunikācijas ģenerāla direktorāta iespējas un informēšu regulāri pilsoņus par to, pie kā es strādāju. Paldies! jūs pārsniedzāt sev atvēlēto laiku, eh, un eh, jums ir jāsaprot, ka mums tiešām ir ļoti ierobežots laiks, un tādēļ es jums atgādinu, cik ļoti svarīgi ir turēties pie laika. Ir lūdzu jāuzdod jautājums vienu minūti. Lūdzu, Morāles kungs. Redīns kundze, priekšsēdētāja kungs. Es sociāldemokrāta grupas vārdā vēlētos jūs sveikt. Jūs būsiet pirmā pamatiesība komisāra. Un kā jau šo pēcpusdienu izskanēja, tad jūs eh, strādās, sadarbosieties arī ar eh, migrācijas eh, komisāru un ar cilvēku tiesību jautājumiem. Un eh, tātad patvērumu meklēšanas paketi ir ārkārtīgi svarīga. Tātad, kā mēs strādāsim ar SWIFT, kā mēs eh, attieksimies eh, pret ķermeņa skaneriem lidostās, pret pasažieru sarakstiem un tā tālāk. Kā jūs praksē sadarbosieties ar savu kolēģi, kad būs jāatrisina konflikti, kuros būs gan drošības aspekts, gan uh, pamatiesību aspekts iekļauti. Un kā jūs vispār tiksiet galā ar eh, visu šo <clears throat> cilvēku tiesību un pamata tiesību un drošības uh, kompleksu? Un kā jūs regulāri informēsiet šo komiteju un uh, visu parlamentu? Un uh, kas tad īsti not notiek tieslietu un iekšlietu jomā? Nu, ziniet, man tagad jāatbild uz trīs jautājumiem. Desmit kādu laikā Es esmu regulāri kontaktējusies ar komitejām parlamentā. Mēs vienmēr esam strādājuši kā komanda. Un es tāpat arī turpināšu tālāk sadarboties ar savām jaunajām komitejām. Kā es sadarbošos ar saviem kolēģiem komisijā? Jo ne jau tikai ar Cecīliju Malstrēm man būs e, ļoti cieši jāsastrādājas. Man būs jāsadarbojas arī ar tiem komisāriem, kas atbild par ārlietām. Uh, tādēļ, ka uh, faktiski šie pamattiesību un cilvēktiesību jautājumi uh, ir saistīti arī ar ārpolitiku un ārējām attiecībām, un tādēļ arī šī politikas joma būs ļoti svarīga. Ir arī jauns elements, un tas balstās, protams, uz jauno hartu un jauno Lisbonas līgumu. Un uh, tas uh, ir saistīts ar to, ka Eiropa pievienosies arī Strasbūras tiesību konvencijai. Tādēļ mums ir nepieciešams komisārs, kas ir atbildīgs par tiesībām. Protams, ka pastāv virkni citu uh, elementu, kur mēs dalāmies atbildībā. Piemēram, jūs pasvītrojat vairākas no šīm uh, problēmām, piemēram, Swift uh, pasažī, uh, lidojuma pasažieru sēraksti, uh, ķermeņa skaneri lidostās un tā tālāk. Es varētu, protams, vēl sīkāk runāt par šiem jautājumiem. Uh, Taču jūs varat būt pilnīgi droši, ka runājot par pamatiesību jautājumiem un datu aizsardzības jautājumiem, faktiski būs eh, šī te prioritāšu saraksta augškalā. Protams, ka būs sarunas, un šīs sarunas notiks starp līdzīgiem kolīģiem. Mēs neļausim sev diktēt un uzspiest kaut kādus nosacījumus, kas ir pretrunā ar mūsu pamatiesību principiem, kas ir pret mūsu uh, privātās dzīves neaizskaramības principiem, datu aizsardzības principiem, uh, pret terorisma noteikumiem un tā tālāk. Un es varu jums sacīt, ka mēs ļoti aktīvi esam diskusējuši ar Ceciliju uh, Malstrēm un viņa uh, pilnīgi atbalsta manu viedokli. Lei, Luis Mišels, lūdzu. Komisāres kundze, uh, komisāras kandidāti, man ir mazliet neērti jums tagad uzdot šo jautājumu. Protams, nav nekādu šaubu par to, ka jūs esat izpildījuši dažādas pienākums un ka jums ir liels talants, bet man šķiet ļoti svarīga tēma ir pamattiesības un tās ir jāievēro un arī šī, šai hartai ir jātiek īstenotai. Izmantojot konkrētas iniciatīvas, acīm redzot tādā veidā, arī ir jāpārbauda dalību valstu uh, apņemšanās, vai tās tiek izpildītas, tas attiec gan uz eh, preses brīvību, gan uz diskrimināciju, gan arī uz eh, pienākumu sadali dalību valstīs. Es gribētu zināt, kādas konkrētas iniciatīvas jūs īstenosiet vai varētu īstenot, lai piespiestu dalību valstis ievērot šīs pamatiesības. Šodien šīs pamatiesības netiek ievērotas visās dalību valstīs. Uh, Es katrā ziņā jums ļoti uzticos, taču es gribētu arī nedaudz uh, saņemt precizējumu, kā jūs ar to strādāsiet. Lūdzu, Redingas kundze. Jā, nu lietas patiešām ir samain, eh, ļoti stipri mainījušās eh, no 1. decembra, jo uh, cilvēktiesība harta un pamatiesība harta, uh, pamatiesība harta ir kļuvusi par daļu no līguma. Un Luksemburgas tiesai faktiski ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums analizēt visus tos lēmumus, kas tiek pieņemti, lai pārliecinātos, vai tie ir eh, saskaņā ar konvenciju. Un tas attiecas uz lēmumiem, eh, kas regulē Eiropas likumdošanas piemērošanu, kas attiecas uz dalībvalsts likumdošanas piemērošanu. Tad e, mums šeit ir Strasbūras tiesa. Šobrīd, brīdī, kad Eiropas Savienība kļūs par Eiropas padomas konvencijas dalībnieci, mums ir jāizveido sadarbības starp Strasbūras tiesu un Luksemburgas tiesu. Komisija līdz ar to mēģinās panākt mandātu sākt sarunas par šo papildinājumu konvencijai pēc iespējas ātrāk, lai um, šo te līdzsvaru iedibinātu. Kas mums jādara pašiem savā darbā? Jūs esat bijis komisārs savā laikā, un jūs zināt, ka mēs esam izanalizējuši visus savus priekšlikumus, lai pārliecinātos par to, vai tie ir līdzsverā vai sabalansēti ar ekonomikas jautājumiem. Bet nākotnē mēs katru priekšlikumu analizēsim arī savādāk. Tātad, jebkurš komisijas priekšlikums tiks rūpīgi izpētīts, lai pārliecinātos, vai tas atbilst hartai un pamatiesībām. Tātad tā būs uh, mana atbalst, uh, eh, atbildība, tā ir uh, horizontāla atbildība, un tā teiksies uz pilnīgi visiem priekšlikumiem un visiem komisijas izstrādātiem likumdošanas priekšlikumiem. Un tas attieksies arī uz starptautiskiem nolīgumiem. Paldies, Romēva Jurroēdas kungs, lūdzu. Jā, paldies. Es vēlētos uh, sveikt Redingas kundzi. Es biju ļoti ieinteresēts uh, eh, jūsu iepriekšējos izteikumos, ka nevar būt uh, taisnīgums un ties, tiesiskums, kā arī drošība bez uh, brīvības un, un, un uh, tas viss bez drošības, bet, bet man tā liekas, ka pārāk bieži mm, brīvība tiek apdraudēta. Un mēs. Uh, Esam redzējuši arī pagātnē, ka Eiropas valstis piedzīvo ļoti bēdīgus notikumus, kā piemēram bēdīgas slavenos slepenos cip pārlidojums, tālāk gadījums ar SWIFT informācijas nodošanu. Uh, ASV, tālāk pilni šie te ķermeņi skaneri lidostās. Nu, man ir jautājums, kādā veidā jūs pavisam konkrēti Nodemonstrēsiet to, ka jūs aizstāvat pilsoņu brīvības un tiesības un aizstāvat viņus pret šīm te manipulācijām, piemēram, ar tiem pašiem bētīgi slaveniem skaneriem. Jā. Hartas 8. pāns ir ārkārtīgi skaidrs, saka Redings kundze. Un faktiski ķermeņa skaneri varbūt ir ļoti labs piemērs, kāda būs mūsu uh, politika. Mums sev ir jāuzdod uh, virkne jautājumu, vai tie ir efektīvas, vai šis ierīts ir efektīvs, vai tie ir saistīti ar īpašām problēmām, vai tie kaut kā apdraud uh, privātumu vai mm, personas datus, un vienmēr ir jāievēro proporcionālas princips. Uh, vai tie pasākumi, ko mēs realizējam, lai aizsargātu sabiedrību, vai tie ir proporcionāli samērojam ar to mērķi, kur mēs cenšamies panākt. Un nu, tas ir ļoti skaidri jāpasaka. Drošība vien nevar attaisnot jebkuru privātumu pārkāpumu. Mūsu uh, pilsoņi nav nekādas lietas vai priekšmeti, bet uh, cilvēciskas būtnes. Un tādēļ, piemēram, attiecībā uz ķermeņa skaneriem ir uh, trīs uh, aspekti. Pirmkārt, eh, tam ir jābūt brīvprātīgam, otrkārt ir jāiznīcina eh, jebkura attēla, kas ir iegūti, tas ir jādara momentā, un bez tam skaneriem ir jābūt pilnīgi nekaitīgiem, nekaitīgiem veselībai. Jāsaka, ka eh, tā arī nav nekāda panacēja, jo mums ir jāatrod arī citi veidi, kā var atrast sprākstvielas, varbūt vienkāršākas metodas. Un kas attiec uz eh, sistēmām, kas atļauj nodot datus trešajām valstīm, eh, tad ir jāsaka, ka ir jānodrošina tas, ka šī datu apmaiņa ir atbilstoša un nepārspīlēta. Tas attiec uz SWIFT datiem, uz pasažieru reģistriem. Uh, Un jāsaka, es vienmēr ievērošu tās vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība, un tās ir eh, cilvēku pamatiesības pirmām kārtām. Un tas nozīmē, kā es jau teicu, ka katrs likumdošanas priekšlikums tiks analizēts arī uh, no šiem aspektiem. Paldies! One minute. Uh, President, it's good to have a... Kirkopkungs, eh, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka mēs <clears throat> varam šodien šeit uzdot šos jautājumus. Mums šobrīd ir 27 atsevišķi dalībvalstis un dažādas nacionālās prioritātes. Un, protams, Eiropas Savienībai ir jācenšas palielināt efektivitāte, ieviešot pašreizējo likumdošanu, un nevajadzētu tik daudz censties iespiesties nacionālās kompetences jomās. Es domāju, ka mums jau viens no mērķiem Lisabonas stratēģijā tika izvirzīts, ka ir jāuzlabo esošā likumdošana, nevis jāizveido jauna. Diemžēl tās tā nav vēl izdevies. Bet, komisārs kundze, es vēlētos dzirdēt, vai jūs atbalstāt manu viedokli par to, ka nav vajadzīga uzspiest harmonizācija, bet gan eh, saskaņošana, vienošanās un drīzāk jāizvērš savus veiksmīgās jomas nevis jācenšas eh, uzspiest tās jomas, kurās mēs tomēr negūstam panākums. Paldies, Redings kundz, lūdzu. Jā, šī tiešām ir tā diskusija, kurā es esmu iesaistīsies jau gadiem ar jums, eh, cienītais deputāta kungs. Es tiešām esmu pārliecināta, ka preču iekšējais kopējais tirgus ir labs, un es tam ticu. Ticu arī šai te brīvajai preču uh, kustībai un cilvēku kustībai. Un ja mūsu likumdošana nav ar to saskaņā, tad es uh, faktiski esmu šeit uh, iesēdināta tāpēc, lai to novērstu, lai šī likuma tiktu saskaņoti. Protams, ir arī citas diskusijas, piemēram, uh, dažāda veida civila likumdošana. Mēs esam pagājuši ļoti lielu solus priekšu. Kas attiec uz krimināltiesībām, tad šeit situācija ir savādāk. Šeit ir daudz grūtāk, jo šeit mums ir uh, sistēmas, kas ir attīstījušās gadsimtiem ilgi, un mums ir uh, juristi, mums ir tiesneši, kuriem ir jāpiemēro šīs sistēmas, kuriem jāstrādā šajās sistēmās, un, protams, ka viņi vēlas uh, turēties pie savas sistēmas. Un tādēļ mums šeit ir jāveido šie uzticība, ticība tam, tie, kas eh, piemēro likumu, ir jāzina, ka likums, kas darbojas kaimiņu valstī, arī ir gana labs likums. Tātad lūk šī kopējā atzīšana, savstarpējā atzīšana un sadarbība. Es esmu veicinājusi Erasmus programmas izvēršanu studentiem un esam to pārvērtuši par eh, Erasmus mundus. Un kāpēc mēs nevaram, piemēram, izveidot līdzīgu Erasmus, piemēram, tiesnešiem? lai stimulētu šo savstarpējo uzticēšanos. Kas attiec uz civiltiesībām, šeit es ļoti skaidri esmu teikusi, ka es turpināšu ar Eiropas uh, normām, kas kavē, piemēram, pilsoņu brīvu kustību, pārkāpumu procedūrām tajā situācijā, kad uh, Eiropas likumdošana netiek ievērot. Paldies un tālāk Tarves kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komisāra amata kandidāte, jūs runājat par to laiku, kad Eiropas parlaments netika uzskatīts par tik svarīgu iestādi kā tagad. Jūs sacījāt, ka pirms desmit gadiem, vairāk kā pirms desmit gadiem, jūs eh, bijāt deputāti šai parlamentā. Es esmu deputāti šeit tikai dažus mēnešus. Pavisam nesen piekdien mani uzaicināju sanāksmi par SWIFT, un tas bija tikai 24 stundas pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Diemžēl tam nevajadzēja notikt. SWIFT bija jāpārunā kārtīgi, nevis jāsteidzina šīs sarunas pēdējā brīdī. Un tāpēc ir skaidrs, ka uh, mums ir kārtīgi jāievēro uh, visas, visi mūsu izvirzītie mērķi un tiem atvēlētie grafiki. Ja mums vajadzētu pārunāt SWIFT, sākot no nulles, kādus pasākumus jūs izvērstu, lai parlaments būtu kārtīgi konsultēts šajā jomā? Jā, jūs uh, zināt, kā tas bija pirms vairākiem gadiem. Tieši tā tas arī darbojās. Viss tika risināts ar slēgtām durvīm, un parlamentam nebija nekāda teikšana. Kopš pagājušā gada decembra šī situācijā ir mainījusies. Pa, Eiropas parlamentam tagad būs liela teikšana. Nu, atgriezīsimies pie SWIFT jautājuma. Tik panākt vienošanās, ka deviņu mēnešu laikā Eiropas parlamentam ir jāsniedz savus atzinums, savu piekrišanu, taču tajā pašā laikā mums būs jāvada sarunas par jauno SWIFT vienošanos. Par to vienošanos, kas tiks īstenot pēc deviņiem mēnešiem, un tā jau tiks īstenot saskaņā ar Lisabons līguma noteikumiem. Mums ir jānodrošina, lai uh, tur būtu uh, ievērot visi noteikumi, un tad arī tiks īstenot mērķa tiesību lomā. Un te man rodas jautājums, vai tas viss ir nepieciešams, vai varbūt tas iet, varbūt tas ir pretēji mūsu pilsoņu tiesībām, vai tas viss ir proporcionāls, vai tas varbūt ir pret, pretrunā pamatiesību hartai. Un tieši šādā veidā Cecilija Malstrēma un es strādāsim kopā līdz ar parlamentu, lai izveidotu jauno SWIFT nolīgumu. Paldies! Lūdzu, eh, Kingas Galkundze, viena minūte. Ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkās, situācija ir mainījusies un ir sākusies jauna ēra Eiropas eh, pilsoņu cilvēktiesībām. Un ņemot vērā to, ka tiek izveidot šāda tieslietu pamatiesība un pilsonības komisāra vieta, tas tikai pierāda to, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā šai jomā aizsargā, jo praksē bieži vien pietrūka pilsoņu e, pamatiesību aizsardzības. Tad es gribētu lūgt, lai jūs ievērojat e, arī minoritāšu tiesības jūsu darba laikā. Un es gribētu jums uzdot šādu jautājumu. Kā jūs esat paredzējusi īstenot Eiropas pamatiesību hartu, kas pat laban ir juridiski saistoša, un kā jūs, kad jūs domājat īstenot eh, Eiropas eh, cilvēktiesību hartu? Paldies! Šī harta, un jo īpaši tās sestais pāns, ir juridiski saistoši. Tas nozīmē, ka Tas būs, tas ir viens no vissvarīgākajiem jauninājumiem saistībā ar jauno līgumu. Un es domāju, mēs varam lepoties ar šo hartu, jo tā nodrošina vienotību dažādību. Un tā ņem vērā nacionālās konstitūcijas, praksi Eiropas kopienu tiesā un arī Eiropas padomes lēmums. Un viss šis kopums nodrošina to, ka Eiropa būs vienota savās vērtībās un likumos. Un pamatiesības tādā veidā arī tiks uh, celtas saulītē. Tās ir pamat pilsoņu brīvības, ekonomiskās un sociālās tiesības, Un ir arī trešās paudzes cilvēku tiesības tāds kā datu aizsardzība, piemēram. Mēs tiešām varam lepoties ar šo hartu, bet mums tā ir jāīsteno praksē visos mūsu lēmumos. Un tieši šī iemesla dēļ visi mūsu lēmumi, pirms tie tiks analizēti komisijā, tiks izskatīti atbilstīgi tam, vai tie saskan ar pamatiesību hartu. Mēs arī raudzīsimies, lai dalībvalstis, īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus, īstenot arī šo hartu. Un es jums jau tagad varu pateikt, mēs nepieļausim nekādus kaut mazāko šīs hartas pārkāpums. Es domāju, būtu labi, ja ik gadu tiktu veidots ziņojums par šīs hartas īstenošanu, jo ir eh, iespējams daudz sūdzību, ko es saņemu, jūs saņemat, arī daudz eh, jautājumu Eiropas parlamentā par šo tēmu. Un te tad rodas jautājums par hartas un Strasbūras konvencijas līdzās pastāvēšanu. Es domāju, mums jāsāk mūsu sarunas, pamatojoties uz šo mandātu, pēc iespējas ātrāk. Es tiešām nevaru jums pateikt, kad mēs šīs sarunas pabeigsim, bet es jūs informēšu par šīm sarunām. Lūdzu, Monika Benova. Paldies, komisārs amata kandidāti. Rakstiskajās eh, atbildēs jūs esat minējusi, ka pamatiesība harta un pamatiesību ievērošana ir jūsu prioritāte, un jūs gribat sniegt arī atbalstu pamatiesību aģentūrai. Vai jūs piekrītat tam, ka šīs aģentūras mandāts ir jāpapliš, jāpaplašina, ņemot vērā arī kriminālu lietas un uh, tiesību aktu īstenošanu? Vai arī jūs uzskatāt, ka ka šīs aģentūras mandāts jau ir stiprināts, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēku. Un jūs arī minējāt, ka jūs rūpēsieties par to, lai tiktu ievērota pamatiesību harta. Kā jūs rīkosieties sūdzību gadījumā, u, lai stiprinātu hartas ievērošanu gan institūcijās, gan arī dalībvalstīs? Paldies, Redings kundze, vārds jums! Uh, Pamatiesību aģentūra ir ļoti svarīgs instruments, jo tas ir instruments, kas analizē pašreizējo situāciju, un šis instruments mums ļauj nākotnē pieņemot tiesību aktus, veidot stabilu pamatu, kas nodrošinātu to, ka mēs nepieļaujam tās pašas kļūdas nākotnē. Otrais elements ir tas, ka ir vairāki instrumenti, kuru mērķis ir izskatīt pilsoņu sūdzības. Jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti, personīgi saņemat sūdzības no jūsu vēlēšanu apgabala pilsoņiem. Un arī lūgumrakstu komi komiteja, kura, kā es uzskatu, ir viena no svarīgākajām komitejām šajā parlamentā. Pirms 20 gadiem es biju šīs komitejas priekšsēdētāja Un tādā situācijā jūs tiešām saprotat, ka mēs varam uzklausīt pilsoņu sirdspukstus. Un, protams, mēs arī esam tiesības sārgi visos jautājumos, kas saistīti ar administrāciju. Un šie trīs aspekti mums ir jāapvieno. Un, protams, ir arī simtiem sūdzību, ko saņem es un mani kolēģi komisāri. Uh, Un mums tas vīt būtu jāiekļauj ziņojumā, lai mēs varētu redzēt, kurās jomās ir galvenās problēmas un kā mēs tās varētu risināt. Mēs nevaram rīkoties attiecībā uz visām situācijām, jo problēma tiešām ir ļoti daudz, bet mums ir jāizvēlas prioritāti šajos jautājumos. Un es jums jau sacīju, ka es ļoti ātri gribētu rīkoties, piemēram, brīvās uh, Eh, pilsoņu aprites eh, gadījumos un arī, piemēram, tajos gadījumos, eh, kad pret sievietēm tiek vērsta vārdarbība vai starpnacionālo pārobežu laulību gadījumos. Un nav nekāda šauba par to, ka jārīkojas konkrēti attiecībā uz visām prioritātēm. Paldies! Lūdzu, Roberta Angelīli, viena minūte. Paldies! komisāra samata kandidāti. Es vienmēr esmu augstu vērtējusi to nozīmi, ko jūs eh, piešķirat pilsonībai. Un pagājušajā sasaukumā šai, šis parlaments, atbildot uz komisijas ierosinājumu, izveidoja priekšlikumu par uh, nepilngadīgo pilsoņu tiesībām. Šādi pilsoņi Eiropas Savienībā ir 30%. Un, protams, ir jāīsteno politika pret nepilngadīgo pilsoņu izmantošanu. Ko jūs darīsiet, lai uzlabotu um, nepilngadīgo personu tiesību aizsardzību, ņemot vērā Eh, pamatiesību hartu un Lisabonas līgumu. Kā jūs domājat arī risināt uh, starptautisko uh, parādību, kad dažādu tautību, dažādu, dažādu valsts piedarīgie vecāki nolaupa bērnus? Un kā jūs arī rīkosieties uh, pret cilvēku tirdzniecību? Paldies! Ja mēs nerūpējamies par bērniem, mēs savu darbu nepildām godprātīgi. Viņi ir visneaizsargātākā mūsu sabiedrības daļa, un mums par viņiem ir jāiestājas visvairāk. Un neviens nerunā par šiem neredzamajiem cilvēk, bērniem, cilvēkiem uz ielas, kas dzīvo uz ielas, cilvēkiem aizturēšanas centros, un tāpēc es gribētu stiprināt Eiropas Savienības stratēģiju šajā jomā. Nu, un tagad konkrētas, eh, runāt par konkrētu rīcību, es centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Krimināla cilvēku eh, bērnu eh, pārvešana pārrobežām un adopcija. Dalībvalstu sadarbība Priekšlikums 2011. gadā pēc tam, kad 2010. gadā mēs būsim īstenojuši analīzi. Pārāk daudz laika prasa, līdz e, šie gadījumi tiešām nonāk pie tiesas sprieduma. Un es ceru, ka mēs paneiksim pēc iespējas drīzāku procedurālā likuma uh, harmonizēšanu. Un tagad runājot par divpusējām situācijām, jūs, protams, zināt, ka te ir liela aizkavēšanās, un te es tiešām gribētu stiprināt sadarbību, kā es jau sacīju, jo mēs nevaram eh, gaidīt ilgāk. Bērnu tirzniecība, seksuālā izmantošana. Šajos jautājumies es, es ierosināšu direktīvas, sadarbojoties ar Ceciliju Malstrēmu, kurai arī ir līdzatbildība šajos jautājumos. Ja jūs piekrītat, tad es mēģināšu šos jautājumus risināt kopā ar bērniem, vadot uh, arī sabiedriskas pārunas ar viņiem un arī nodrošinot, ka tiek izmantot viņiem saprotama valoda. Tad tādā veidā es gribu iekļaut bērnu šo jautājumu risināšanā. Liels paldies! Jūrā komisārijā. Romēro kundze, viena minūte. mūsdienu situācijā, kad notiek noziedzības globalizēšanās. Mums ir pretrunas pilsonības ziņā. No vienas puses mēs visi potenciāli kļūstam par uh, upuriem, un, no, un atkal ir iespēja mūs kļūt par aizdomās turamām personām. Un arī cilvēku profili ir uh, cilvēki, kas dzīvo dienvidos, tad ir islāma ticīgie, un viņiem ir attiecīgi profili, attiecīgi informācija. Jūs runājat par to, ka vajadzētu sadarboties ar Amerikas Savienoto valstu attiecīgiem dienestiem, un mēs redzam, ka šeit nepietiekami ir šī koordinācija. Vai mums nav nepieciešams kāds noziedzības novēršanas instruments, kā piemēram Eiropas eh, cietušo aizsardzības eh, rīkojums vai orderis, tas, par ko runāja arī Spānijas prezidentūra? Mums ir jābūt elastīgiem, mums ir jādomā par mūsu Eiropas eh, teritorijas aizsardzību. Un jūs runājat par procesuālām lietām, kā piemēram tiesības uz tiesas process, arī tulkojumu tajā. Mēs redzam, ka līdz ar to ir apdraudēta arī demokrātija. Te kaut kas ir jādara. Es pilnībā jums piekrītu. Mums ir jāiegūst uzticēšanās ir jāiegūst šī uzticēšanās gan mūsu iekšējiem darbiem, gan, gan arī attiecībā uz tiem darbiem, ko mēs veicam ārēji. Un tieši tāpēc priekšsēdētājs ir debis visu šīs atbildības horizontālā formā vienam komisāram. Un savā ievadrunā es jau runāju, ka man vajadzēs strādāt kopā ar komisāriem vai komisāri, kas ir atbildīga par ārējām attiecībām. Jo ārējās rīcības Eiropas Savienībā vajadzētu saskaņot ar iekšējām rīcībām, un iekšējās rīcības ir saistīts ar pamatiesību hartu. Tas viss ir mūsu līguma neatņemama sastāvdaļa, līdz ar to šajā vienotībā mēs redzam instrumentu, tādu instrumentu, kas agrāk nav bijis mūsu rīcībā. Tagad varam teikt, ka šis instruments mums ir, tikai vajadzētu likt to lietā. Un mēs tā arī darīsim, un es jau savā ievadrunā par to runāju. Es pieminēju noziedzīgus nodarījumus un arī aizdomās turamās personas statusu. Un mēs Eh, raudzīsimies, eh, lai tiktu aizsargāti arī cietušie. Šeit mums ir nepieciešama praktiska pasākuma. Piemēram, kā mēs varētu palīdzēt ciešām personām? Vai ir nacionālās iestādes, kas sniedz šādu aizsardzību, vai tās eksistē, vai tās ir aprīkoti šīs iestādes tādā veidā, ka var, ir spējīgas sniegt patiešām reāli palīdzību? Mēs zinām, kāds ir cilvēku gaids, un nedrīkst aizmirst arī par Mm, par upuriem, kas cietuši no vardarbības eh, savās mājās, mājas apstākļos. Šeit jāskatās, kā šie noziegumi tiek eh, izskatīti dažādos procesa laikos un brīžos. Es eh, domāju, ka es varēšu veikt šo darbu sadarbojoties ar valstu valdībām. Paldies! Tālāk Sofija Intvelde, viena minūte jautājumam. Paldies! Eh, pamatiesības ir Eiropas Savienības atbildības pamatu pamats, un Alde uzskata, ka šis aspekts vajadzētu to iestrādāt visās politikās. Eh, tomēr jūsu darbu saraksts ir diezgan ierobežots. Jūs runājat par pamatiesībām, jūs gribat atstāt to dalību valstu un tiesu ziņā, vai jūs varētu paskaidrot, kādā veidā jūs aktīvi plānojat īstenot pamatiesību postulāts visā Eiropā? Uh, kādā veidā jūs vērsīsties pret homofobiju, pret, pret um, valsts sponsorētu diskrimināciju un uh, kāda būs jūsu attieksme pret reģistrētām laulībām. To ensure freedom of religion and freedom of conscience kā, ko, ko jūs domājat par homoseksuālām laulībām, par vienā, viendzimumu laulībām? Un kāds ir jūsu domas ir par dialogu ar baznīcām un nekonfesionāliem organizācijām? Un visbeidzot personas dat, pasažieru datu reģistrs. Jūs esat atbalstījusi datu nodošanu no ASV rīcībā, kas ir mainījies kopš tām dienām. Redings kundze, lūdzu. Jā, šeit izskanēja veseli desmit jautājumu, un es mēģināšu dot atbildi uz dažiem no tiem. Vispirms par datu nodošanu vai pārraidīšanu. Tie no jums, kas ir strādājuši arī ITRE komitejā, zina ļoti labi, kā mēs strādājam pie datu saglabāšanas eh, direktīvas, un es izteicos pret šo direktīvu. ITRE komiteja bija pret, un arī telekomunikāciju ministru padome bija pret šo dokumentu, un iekšlietu ministru padome bija tā, kas piedevu šo dokumentu, un arī rezultātā tas tika pieņemts. Un es ļoti ceru, ka parlaments nākamajā reizē, kad vajadzēs lemt par šādiem jautājumiem, rūpīgi apdomās pirms pieņemt un teikt jā šādam lēmumam. Un šeit es varētu atkārtot tikai to, ko es esmu jau teikusi, atbildiet uz citiem jautājumiem. Sākot no decembras spēkā ir jaunais līgums. Un tagad mēs darbosimies horizontāli. Mēs centīsimies raudzīties, lai pamatiesība idejas tiktu īstenots visos priekšlikumos. Lai pamatiesības vai fundamentālās tiesības tiktu īstenotas dalībvalstīs, tad, kad dalībvalstis praktiski īsteno Eiropas Savienības uh, likumdošanu normu realizāciju. Un homofobija nav vietas un brīva, tā nav iespējama un brīvo, brīva pārvietošanās ir jāstimulē, neatkarīgi no seksuālās orientācijas. Eiropas Savienībai nav iespējas iejaukties um, valstu laulību likumdošanā. Tomēr Eiropas Savienībai ir iespēja darboties un iejaukties situācijās, kad viens pilsonis ceļo no vienas valsts uz otru valsti, un ka šiem pilsonim ir noteikts tiesības, kas viņam piemīt, un tās ir jāaizsargā. Paldies! Tālāk Zabas Sogorkungs, viena minūte. Paldies! Kādus pasākumus jūs plānojat, lai saskaņā ar Stokholmas programmu? cilvēku tiesību jomā jūs izbeigtu jebkādu diskrimināciju, kas vērsta pret eh, minoritātēm Eiropas Savienības dalībvalstīs, un ko jūs darīsiet, lai tradicionālās nacionālās minoritātes varētu dot pilnvērtīgu ieguldījumu kā ik viens Eiropas Savienības pilsonis un arī kopīgi dot savu vērtu mūsu drošības un tiesiskuma sistēmas radīšanā. Redīns kundze, jā, šajā ziņā arī ir ja, divi jauni elementi jaunajā līgumā. Vispirms līguma otrais pants. Šeit pirmo reizi ir pasvītrota minoritāšu tiesību lieta. Un ne tikai minoritātes principā, bet personas, kas pieder pie minoritārās grupas, arī šādām personām ir individuāls tiesības, un tās ir konkrēti minētas. Un šeit mēs varētu vēl piebilst, uh, ka pamatiesību hartā ir 21. pants, un es gribu cīnīties par šo pamatiesību īstenošanu visos Eiropas Savienības likumos, ieskaitot arī gadījumus un kontekstus, kad dalību valsts īsteno Eiropas Savienības likumdošanu. Tad šeit ir divi līmeņi. Tad, kad mēs izstrādājam Eiropas Savienības likumdošanu, mēs domājam par saturisko pusi. Un tālāk ir moments, kad Eiropas Savienības likums tiek īstenots dalībvalstīs. valstīs. Fundamentālo tiesību aģentūrai šeit ir ļoti svarīga loma. Šai aģentūrai ir jāizanalizē notiekošais un arī jādod mums visus vajadzīgos elementus. Un manā darbinieku grupā būs viena persona, kas būs atbildīga par minoritāšu pamattiesībām. Un uh, šis cilvēks strādās tikai un vienīgi ar šīm problēmām. Un arī jums, parlamenta deputātiem, būs kāda kontaktpersona, ar ko runāt par šiem jautājumiem. Jo esmu pārliecināta, ka jums ir ļoti daudz dažādi apsvērumi un elementi, ar kuriem jūs gribētu dalīties, un es arī gribētu palīdzēt atrisināt šos jautājumus ļoti praktiskā ziņā. Mums ir jāizmanto mūsu likumdošana tad, kad tas ir nepieciešams, tad, kad tas ir vajadzīgs. Mēs pamatojamies uz tām tiesībām, ko dod mums jaunais līgums, un mēs arī izstrādājam attiecīgi likumdošanu. Tālāk Renāts Omer, viena minūte. Paldies. par drošību un datu aizsardzību. Mēs jau diezgan daudz runājām šeit par šo jautājumu, apspriedām dažādas sistēmas. Varbūt jūs varētu pakomentēt šo ķermeņa skenera jautājumu. Mēs uzskatām, ka šī aparāta izmantošana ir pretrunā ar cilvēku cieņas ievērošanas eh, elementiem. Pilsoņus pakļauj izskatīšanai caur eh, skeneriem. Tas ir gandrīz vai tāpat, kad tiek pētīts kaut kādas krāvas. Jūs nevarat salīdzināt personu cilvēku ar kaut kādu krāvas kasti. Un ir arī vēl arī nopirkto beznodokļu zonā nopirkto pirkumu skanēšanu, kas arī ir pazemo, pa, pazemojoša. Šīs apatūras izmantošana nav pieņemama un varbūt vajadzētu atstāt to dalībvalstu ziņā šāds apatūras izmantošanas. Redings kundze. Šķiet, ka es jau paudu savu nostāju ļoti skaidros terminos, es jau runāju par eh, skeneriem, tomēr Šo skeneru izmantošana ir tikai viena daļa no kopējās eh, pasākumu kopas, ir arī personas datu nodošana un reģistri. Vēl viens elements un ir vesela rinda citu pasākumu, tāpēc mums vajadzētu noprecizēt mūsu pozīciju. Nekad ne, nevajadzētu ļaut bailēm mūs ietekmēt. Mums ir mūsu vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatos. Šīs vērtības ir iestiprināts visos pamatlīguma tekstos un mēs šīs vērtības eh, nepārtraukti ceļām gaismā, tad, kad mēs runājam par startautisko nolīgumu noslēgšanu. Jā, jo, protams, persona nav kaut kāda paka vai kravas eh, kaut kāds konteiners. Šeit ir cilvēciskā cieņa, kas atšķir personu no kravas pakas, jādomā par cilvēcisko cieņu, par privātuma aizsardzību, un ir vēl tāda lieta kā tiesības uz veselību. Diemžēl šie trīs elementi nav pārbaudīti, un tagad šie jautājumi ir mūsu darba kārtībā. Un tagad es kopā ar savu kolēģi Ceciliju Malstromu strādājuši pie tā, lai šie elementi un šie jautājumi tomēr tiktu celti gaismā, lai tie tiek izskatīti pirms Eiropas Savienība izskata kādu priešlikumu vai pieņem kādu lēmumu šai sakarā. Paldies, Kinga Galkundze, viena minūte. Paldies, Mēs zinām, ka jūs vienmēr esat atbalstījusi vienlīdzības starp vīriešiem sievietēm, bet vajadzētu raucīties, lai dalībvalsts tiešām īstenotu eksistējušās direktīvas, lai būtu nediskriminācijas principi, lai nebūtu diskriminācijas pret romiem, pret um, dažādas seksuāla orientācija cilvēkiem. Mēs saprotam, ka jācīnās pret vardarbību. Vad bet ir arī ļoti neaizsargātas grupas, kā imigranti, kā romi. Un 2000 eh, izskanēja, kāds izsaucies no zāles, bet runāti turpina. 2009. gadā Eiropas eh, parlaments pieņēma horizontālo direktīvu par eh, diskriminācijas apkarošanu. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu šīs direktīvas pieņemšanu kā Eiropas Savienības likumu un tālāk, ko jūs darīsiet, lai nebūtu iespējas dalībvalstīm diskriminēt pret kādām mazais sargātām grupām. Paldies, lūdzu, Redings kundze. Es, man noteikti nebūs laika divu minūšu garumā izskaidrot visas mūsu rīcības, visas mūsu plānus, kas izriet no diskriminācijas apkarošanas direktīvas, jo šī direktīva nodrošina vienlīdzīgu attieksmi, un šī attieksme un darbības ir plašāks par tām darbībām, kas ir tradicionāli īstenotas darba tirgu. Mēs gribam aizsargāt ne tikai neaizsargātās grupas, bet arī ļoti svarīgi, teiksim, tādu grupu kā vecāka gada gājuma cilvēki, arī invalīdi. Šeit mums ir vesela rinda dažādu elementu, ar kuriem mēs varam strādāt. Es zinu, ka parlamenta attieksme pret šo, šīs direktīvas risinājumiem ir ļoti pozitīva, Un es zinu, ka ir vēl joprojām ļoti daudzas problēmas, kuras būtu jāatrisina ar padomu. Mums vajadzētu diskutēt par šiem jautājumiem ļoti pamatīgi. Es gribētu atbildēt uz atsevišķām sastāvdaļām, kas izskanēja jūsu jautājumā, jo jūs uzdevāt par daudzām lietām. Es gribu runāt par romiem. Pamatiesība aģentūra savā pētījumā ir pasvītrojusi, ka Roma cilvēki tiek diskriminēti katrs vismaz vienu reizi gadā, un diskriminācija attiecas gan uz šo cilvēku mājokļu jautājumu, arī situāciju darba tirgu un citām diskriminācijas formām, un tas nav vienkārši pieņemams mūsu pamatiesību izpratnē. Un ar komisāru Andoru kungu es strādāšu pie šī jautājuma. Mēs varētu izmantot struktūrālos fondus tādā līdzsvarotākā veidā. Un ir, piemēram, Spānijā kāda programma Aksidēra, kas attiec uz eh, profesionālo apmācību. Un šī programma darbojas ļoti veiksmīgi. Jādomā, kā tērēt līdzekļus citām programmām, kur arī varētu būt pozitīvs rezultāts. Vēl ir arī vienlīdzības eh, direktīva, tad ir Eiropas platforma Romu iekļaušanai, kur ir savesti kopā galvenie uh, dalībnieki vai aktieri. Bet jāsaka, ka, ja, lai politikai būtu konkrēts rezultāts, tad mēs gribam uh, Eiropas Romu samitā, kas notiks pavasarī pie šiem jautājumiem, strādāt Kordabā. Un tur būs konkrēti rezultāti. Paldies! Vim Vande Kampa kungs, viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs Lisabonas līgums ievada jaunu sadarbības ēru dalībvalstu starpā tiesis, tieslietu un iekšlietu jomā un krimināltiesību jomā ir tīpaši. Mēs gribam atbalstīt šo jauno lomu, mēs gribam stiprināt drošību un mēs gribam, lai nosiedznieku brīvība būtu ierobežota. Vai jūs varētu pieminēt trīs konkrētas iniciatīvas, kuras jūs varētu realizēt krimināltiesību jomā, lai padarītu Eiropu par drošāku vietu visiem tās pilsoņiem? Paldies, Redings kundze. Šķiet, ka esmu jau savā ievadrunā pateikusi par to, kas ir jādara. Es runāju ļoti konkrēti, tomēr šis veids būs arī diezgan sarežģīts. Civiltiesību jomā ir vieglāk virzīties uz priekšu, un tur ir arī ļoti daudz elementi, kas jau darbojas reālā dzīvē. Bet situācija krimināltiesību jomā ir daudz sarežģītāka, jo te iestājas subsidiaritāts jautājums, kas ir ļoti aktuāls Un šeit darbojas arī nacionālie parlamenti, un tas būtu jāņem vērā arī Eiropas parlamentam. Proti, nacionāliem parlamentiem šai ziņā ir lielāka teikšana. Dalība valsts var arī bloķēt tās iniciatīvas, kuras izteikusi ir komisija, un šī iemesla dēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā jomā. Mēs nevaram virzīties uz priekšu, pārāk ātri. Mums ir jāizvēlas, kur un kādās jomās mēs varam iet uz priekšu. Apusējā atzīšana, tas būs viens no šādiem elementiem. Eksekvatoru procedūras likvidēšana, jo tai nav nekādas jēgas. Tad vēl ir kāda konkrēta inicitīva par banku kontu piesaisti. Tad vēl ir jautājums ar regulu, regulu kas saistīts ar, ar regulu Roma 2. Lai nevarētu persona izvēlēties jurisdikciju pēc saviem ieskatiem. Šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, tie ir ļoti detalizēti jāizrunā ar valstu valdībām, ar parlamentiem, un jūs varbūt varētu palīdzēt tiešām šajā diskusijā ar nacionālajiem parlamentiem. Lavros, la... Paldies, eh, Stavras Lambrinīdis kungs, vienu minūti. Paldies, komisār Redingi, pamēram pirms mēneša. Internet eh, piegādātais viens no lielākajiem. Sacīja, ka mums nav, eh, ja jums nav nekas, ko slēpt, tādā gadījumā jums arī nav jābaidās par to, ka jūsu uh, dati jūs nav jābaidās nevienam nodot. Nu, ziniet, ko jums nav ko slēpt, tas nozīmē, ka jūs vispār nedzīvojat. Katram kaut kas ir, ko jūs vēlas slēpt, vai kaut kāds personiskās attiecības, vai politiskā pārliecība, vai citas izvēles, veselības jautājumi. Un, ja mēs internetam uzticam kaut ko no šīs informācijas, tad tas nenozīmē, e, ka privāta kompānijas un valdības iestādes var regulāri sakot tam, ko mēs darām. Vai jūs e, plānojat, kā parlaments to jums jautāja savos e, ziņojumos 2008. gadā, noteikt ierobežojums, kādi būtu, kādus drīkstēs noteikt interneta lietotāju privātumu pārkāpšanai? Jo es esmu jautājis interneta pakalpojumu piedāvātā, teiksim, piegādātājiem, kāda ir viņa attieksme un viņu iespējas realizēt, teiksim, šādu izsekošanu. Redings kundze. Jā, es esmu ļoti daudz sadarbojusies ar viceprezidentu par šiem jautājumiem, tad, kad mēs debatējām par šiem jautājumiem un pieņēmām lēmumu par telekomunikāciju pakets pieņemšanu, un šis jautājums tika ļoti plaši diskutēts. Jūs droši vien atcerēsieties, ka tad, kad mēs runājam par tiesībām, kuras jau eksistē, kas, no, kas jau šodien nodrošina privātumu neaizskaramību, ļoti bieži tās jau šodien pārkāpja dalībvalstis, vai nu, izman, vai nu caur privātu organizācijām šajā valstī un tā tālāk. Es, piemēram, iesūdzēju tiesā Lielbritāniju uh, tiesā Lielbritāniju tādēļ, ka viņu form uh, organizācija privāta persona datus izmantoja neatbilstoši. Tātad ir jābūt apliecinājumam vai piekrišanai izmantot šos datus un jāsaka, ka jau šobrīd internet pasaulē nevar uzvesties tā, kā tas notiek, ievērojot mūsu pašreizies spēko li li esošo likumdošanu. Nelī Krūs pašlaik arī strādā pie šī dokumenta, un man kā tieslietu komisārē bija tātad uh, divpusējs pienākums sekot likumdošanai mm, par to, kā tiek ievērota datu aizsardzība. Un datu aizsardzība šobrīd ir pilnīgi skaidri uh, regulēta jaunajā līgumā, un, protams, ka tas attiec uz individu tiesību aizsardzību. Tālāk lūdzu Grīsbekas kundze. Paldies! Es esmu ļoti gandarīta par to, ka tiek, tiek izveidots īpaši Tieslietu pamatiesību un pilsonības komisāra amats. Un es jums vēlu veiksmi un sekmi šajā ļoti grūtajā amatā. Uh, Un Eiropas parlaments arī grib eh, cīnīties par to, lai eh, Eiropa būtu par pamatiesību, ievēro, būtu pamatiesību ievērotāji, kā jau jūs sacījāt savā ievadā. Un jūs pieminējāt sesto pāntu, arī Strasbūras konvenciju. Uh, Es iespējams atkārtojos, bet es gribētu mazliet eh, tomēr noskaidrot, kādā veidā jūs esat paredzējusi parakstīt Eiropas cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības konvenciju ņemot vērā to, ka šī konvencija uzskatām ne tikai par simbolisku, bet arī par tādu, kas uzliek zināmus pienākums. Kādā veidā tad eh, šīs pamatiesības eh, tiks nodrošināts, kādas konkrētas inicitīvas jūs esat paredzējusi veikt šajā virzienā? Un kā jūs konkrēti domājat at, īstenot uh, dažādu seksuālo minoritāšu tiesību ievērošana Eiropā. Paldies! Es jums varētu atbildēt sekojošo. Vismaz pateikt, kad mēs sāksim šīs sarunas. Mēs tā sāksim ļoti drīz. Praktiski, ko līdz mēs būsim saņēmuši mandātu šīm sarunām. Un tas, ka tas ir mūsu pienākums, tas e, mūsu līgums sastajā pantā ir ļoti skaidri noteikts. Tā kā šeit nav uh, jautājums par to, vai mēs to vēlamies darīt, mums tas ir jādara. Mums ir jāsadarbojas divu tiesu starpā, un tas ir jādara ļoti līdzsvarotā veidā. Mēs vēlamies mūsu tiesas stiprināt, uh, Uh, un padarīt tās spēcīgākas un kompetentākas tieši cilvēktiesību jautājumos. Mēs nevēlamies tās padarīt vājākas. Un mūsu Luksemburgas tiesa ir jāsaglabājas tādai, kādā tā ir bijusi desmitiem gadu. Tā ir institūcija, tas ir instruments, kas ir palīdzējis mums Eiropas uh, likumu piemērot mūsu pilsoņu labā un mūsu iekšējā tirgus labā. Mums ir uh, abas tiesas jātuvina, un es domāju, ka tas stiprinās abas šīs tiesas. Tas nekādā gadījumā nebūs vienkāršs uzdevums, jo ir e, starptautisks nolīgums, kas ir jāratificē, un tas nav jāizdara ne tikai 27 dalībvalstīm, bet arī pārējām Eiropas padomes loceklēm. Tādēļ šeit noteikti būs e, kaut kādas e, sarunas, kas nebūs vienkāršas, Un es ļoti cieši sadarbošos šajos jautājumos ar mūsu juridisko dienestu, ar Luksemburgas tiesu un arī ar komisāru, kas atbal, atbild par ārējām attiecībām. Paldies! Tālāk jāceksa Protaševičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdēt, eh, komisārs kundze, man jautājums. Eh, ko jūs domājat par šo pilsoņu iniciatīvu, ko ievieš Lisabonas līgums, kas, manuprāt, nodrošina ļoti svarīgas tiesības un Eiropas pilsoņiem un arī uh, tuvina pilsoņus Eiropai? Tas palīdzētu viņiem uh, tiešākā veidā piedalīties pieņemot lēmumus. Uh, kā jūs gatavojaties panākt to, ka šī iniciatīva strādā, darbosies un kā šīs tiesības praksē varēs realizēt. Redings kundze, lūdzu. Lūdzu, mikrofonu ieslēgt, runāt, ieslēdziet. Pilsēņa iniciatīva ir jauns elements, un to uh, ir, tā ir ieviesta saskaņā ar jauno līgumu, un tas var kļūt par ārkārtīgi svarīgu elementu, lai pilsoņi varētu likt sevi sadzirdēt. Tas varētu būt arī bīstams elements, ja mēs no paša sākuma nenoteiksim, par kuriem jautājumiem cilvēki ir tiesīgi saņemt atbildes, ja pilsoņi, piemēram, mums pat teiks, ka viņi vēlas, vēlas, lai nāvisots tiktu atkal atjaunots Eiropā. Nu tad atvainojiet, uh, pamatelements vai prioritārs šeit Eiropā ir cilvēku pamatiesības, un to nevar mainīt pat pilsoņu iniciatīvu nē. Un tieši tādēļ uh, pirms šī pilsoņa iniciatīva kļūst par uh, darbojošos realitāti, mums ir jāizstrādā nosacījumi un priekšnoteikumi, lai mēs uh, izveidot tādu pozitīvu elementu no šīs pilsoņa iniciatīvas, kas mums tiešām parādīs, kur, uh, kuros virzienos mēs varam iet, uzlabojot mūsu uh, normatīvos aktus, izmantojot varbūt citus instrumentus, eh, lai varētu arī izcināt problēmas. Tātad eh, mani centieni būs vērsti uz to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu izstrādāt šie nosacījumi, saskaņā ar kuriem pilsoņu iniciatīvas varēs darboties. Un tad, protams, tas būs ļoti svarīgi gan man, gan jums. Jo man vajadzēs nodrošināt pirmkārt komunikāciju iespējas, lai varētu paskaidrot pilsoņiem, par ko tad ir runa, un arī jums būs jāpalīdz, jo jūs varēsiet runāt ar saviem vēlētājiem, informējot eh, tos par šo iniciatīvu. Tā kā mums ir daudz, kas pie kā kopā strādāt. Tālāk Manfreds Vēbers lūdzu vienu minūti. Paldies, komisārs kundze! Mēs jau esam piedalījušies sešās uzklausīšanās un, un iepriekšējās uzklausīšanās ļoti bieži izskan pārmetums, ka nav īsti tāda konkrēta satura, bet jāsaka, ka jūsu atbildes ir gluži pretējas. Jūs tās ir ļoti konkrētas un jūs ļoti konkrēti un skaidri atbildat uz jautājumiem. Es ceru, ka jūs vēl ilgus gadus būsiet komisāri. Stokholma, Lisabona. Tātad uh, faktiski šie vārdi nozīmē jaunas iespējas. Mēs runājam par taisnīgas tiesiskās sistēmas veidošanu Eiropā. Cik pārliecināti jūs esat par to, ka nākamajos piecos gados mums izdosies šādu sistēmu izveidot? Paldies, Redings kundze, lūdzu. Nu, mums jau ir daudz taisnīgu tiesu sistēmu dalību valstīs. Nevajadzētu par to aizmirst. Mēs nesākam tukšā vietā. Bet mēs eh, tātad cenšamies eh, papildināt to, kas mūsu valstīs ir veidots gadsimtiem ilgi. Šobrīd mums ir jāsaskarās ar jaunu īstenību Un uh, realitāte ir tāda, ka pilsoņi pārvietojas daudz dinamiskāk no vienas valsts uz otru, un šeit šī te tiesiskā paļāvība vairs nedarbojas. Nav īsti skaidrs, eh, kurš likums piemērojams, kura jurisdikcija darbojas, kura tiesa darbojas, un tā tālāk. Un tāpēc mums ir jāizveido instrumenti, uh, lai šī sistēma kļūtu taisnīgāk un spēcīgāk. Un nemaz svarīgs aspekts ir tas, e, ka ir jāinformē pilsoņi par to, kādas ir viņu tiesības. Jo no katriem trīs diskriminētiem pilsoņiem vispār nemaz nezin, kādas ir viņu tiesības. Un tas ir ļoti žēl. Un Es domāju, ka paralēli visam tam, ko es jau teicu un ko es vēl turpināšu teikt par nepieciešamību reformēt pārobežu civiltiesības, lai mums būtu savstarpēja atzīšana arī krimināltiesībās, lai tā tiktu pastiprināta, lai cilvēki varētu realizēt savas uh, tiesības, ja, piemēram, uh, partneri uh, vai laulātie uh, ir no dažādām valstīm, lai tik nodrošināts viņu, uh, teiksim, tiesības gan tad, ja viņi vēlas, piemēram, apprecēties, vai ja viņi vēlas šķirties, vai ir kādi mantojumi jautājumi un tā tālāk. Vispirms pilsoņiem ir jāpastāst, kādas ir viņu tiesības un kādas ir viņu iespējas. Ja e, kāds neuzskata par nopietnām šīs te tiesības realizēt savas tiesības. Un gal galā, ja jūs par savām tiesībām nezināt, tad faktiski varētu teikt, ka jums šo tiesību arī nav. Tāpēc mums pie tā jāstrādā nākotnē. Un visbeidzot, šajā pirmajā diskusiju daļā. Vē, dodam vārdu Kros, e, Rosārio Krosētes kundzei. kungam es atvainojos. Rafforzamento della cooperazione giudiziaria nella lotta. Eh, runājot par tiesiskās sadarbības eh, pastiprināšanu, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, kā jūs nodrošināsiet to, ka mums ir izveidota pierojust Eiropas prokuroru tad birojas un kā nodrošināt demokrātisku kontroli Eirojust darbībām un vai to veiks Eiropas parlaments saskaņā ar Lisabonas līgumu un kādā veidā. Un kādi soļi tiks spērti, lai uh, atzītu, uh, savstarpēji atzītu lēmumus par aktīvu iesaldēšanu uh, noziedzniekiem vai notiesātām personām vai šo līdzekļu konfiskāciju. Un kā arī Eiropas uh, kompensācijas noziegumu upuriem. Pretingskundze, jā, jums ir pilnīgi taisnība. Jaunajā līgumā tas viss ir paredzēts, un tas ir tiešām galīgais tāds mērķis no eiro just pamazām izveidot vienotu Eiropas prokuroru biroju. Šobrīd es nezinu par to visu tik konkrēti, bet eh, par ko es esmu domājis, vairāk esmu domājis tieši par finanšu aspektiem. Es domāju, ka nākamajos mēnešos un gados mums vajadzētu apspriest par to, vai mums pietiek šī finansējuma, un varbūt, ka mums ir jāiet soli tālāk. Jo pastāv iespējas, eh, ko nodrošina uh, līgums, lai mēs varētu iet tālāk. Piemēram, krimināla tiesībās mums ir ļoti cieši jāsadarbojas ar dalībvalstīm, uh, un ar dalību valstu parlamentiem. Mums viņi ir jāiesaist šajā darbā. Un es domāju, ka būs ļoti svarīgi, lai šis uh, eh, eh, prokuroru birojas faktiski sāktu eh, darboties uh, visās tajās jomās, kas ir saistītas ar smagiem noziegumiem, piemēram, pedofī, ar pedofīliju saistītiem noziegumiem. Šeit es domāju, ka mums patiešām ir uh, Eh, jāpastiprina mūsu sadarbība, lai rastu risinājumus, kas ir nepieciešami. Eh, dažādās krimināla lietās, protams, vienmēr ir divi elementi. Tātad viens elements ir eh, pats likumpārkāpējs, viņam, un tad ir upuris, bet abiem ir uh, pamatiesības. Un mums ir jāgarantē šīs tiesības arī uh, pārkāpējam eh, līdz pat brīdim, kamēr viņš tiek ieslodzīts, un arī tad, kad viņš tiek ieslodzīts, viņa pamatiesības ir jānodrošina. Un no otras puses jau teicu, ir tātad upuri. Es negribētu, lai mēs te tikai tukši runājam par upuru tiesībām. Mums ir paralēli jāveido visām šīm sistēmām arī ļoti nopietna sistēma, kas parūpēs par tiem, kas, kuriem neviens nav prasījis atļauju padarīt viņus par uh, upuriem. Ir kāds pārtraukums, runa, uh, izkliedzieni no vietas, bet priekšsēdētājs runātāju pārtrauc un nedod viņai vārdu. Oh. The coordinators media, the coordinators media have arranged the Koordinātora sanāksme ir noskaidrojusi, kā mums ir jāstrādā. Lūdzu, ievērojiet noteikumus tāpat kā visi pārējie. Liels paldies Redings kundze un visiem, kas eh, sadarbojās un bija tik saprotoši. Liels paldies! Mēs eh, turpināsim ar otro sanāksmes daļu un Libe komitejas dalībniekiem es gribētu teikt, ka mums būs uh, sanāksme šodien 4.30 eh, un 5.00 pēc tam sekos koordinātoru sanāksme. Un tālāk es nodošu priekšsēdētāju pilnvars Lēnis kungam. Good. Good. Thank you, President. It's been a pleasure, an honor. Excellent. We'll look forward to hearing more. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten. God, godāt, eh, godātie kungi, cienījumās dāmas, varbūt mēs varētu turpināt mūsu darbu, saka priekšsēdētājs. Turpināsim mūsu komisāram, komisāram kandidātes uzklausīšanu. Un Es gribētu jums sacīt, ka mūsu rīcībā ir tikai 30 minūšu katrai komitejai. 30 minūšu, un es gribu skaidri pateikt, ka mūsu kolēģiem no Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas būs tieši tikpat daudz laika man jāsaka, ka procedūra juridisko, juridiskajā komitejā ir mazliet atšķirīga no procedūras pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejā. Mums ir viena minūte, lai uzdod jautājumu, un komisārai ir divu minūšu laiks sniegt atbildi. Var arī būt uh, papildu jautājumi, taču tiem jābūt ir par šo pašu tēmu. Uh, un komisāras rīcībā ir viena minūte, lai atbildētu uz papildu jautājumiem. Šādi ir noteikumi mūsu komitejā. Lielas paldies, Redingas kundze, komisāra amata kandidāte tieslietu pamatiesību un pilsonības jomā. Es jūs sveicu mūsu komitejā. Un tātad vārds jums lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! godātie kolēģi. Tieši jūsu komiteja ir atbildīga par mūsu savienības fundamentālajiem juridiskiem jautājumiem. Un tie ir saistīti ar Eiropas Savienības tiesību aktu traktēšanu un īstenošanu, jo īpaši par civiltiesībām, komerctiesībām, procedūru tiesībām. Jūs noteikti zināt, ka es, ašībā no jums, neesmu tiesnes bet es ļoti augstu vērtēju jūsu zināšanas un pieredzes tieslietu jomā. Un ar jūsu atļauju es gribētu pilnībā izmantot šo jūsu pieredzi tieslietu jomā. Taču Eiropas eh, Savienības politikā es esmu darbojusies jau 20 gadu, man ir praktiska pieredze šajā jomā, un es arī zinu, cik svarīgs ir likums Eiropas Savienībā. Un mūsu pārnacionālajie tiesību akti ir Eiropas Savienības kodols. Eiropas Savienība nav apvienojusies militāra spēka vai kādas vardarbības rezultātā. Mūs vieno kopīgi izveidoti tiesību akti, kas ir arī jāīsteno. Kā valda Halštaina ir sacījusi, tā ir savienība, kas balstās tieslietās. Un nu jau 50 gadu tās mūs vieno. Kāpēc šīs sekmes ir bijušas vēsturiskas? Tāpēc, ka Mēs gadu gaitā esam iemācījušies no mūsu dažādības izveidot dzinēju spēku, kas mūs apvieno mūsu dažādībā. Jā, mums ir pavisam 27 dažādi tiesiskie regulējumi, taču ir viens liels supranacionālais tiesību kopums, pateicoties kuram mēs esam spējuši ieklausīties viens otrā, un tādā veidā tas mūs ir padarījis par stiprākiem un izveidojis stiprāku Eiropas Savienības sistēmu. Ka, sistēmu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka es uzskatu, ka šim jābūt pamatam, uz kura mums vienmēr ir jābalstās. Komisija ierosina tiesību aktu, Eiropas parlaments un padomi apspriež šos priekšlikumu, un visi kopā tad mēs raugāmies uz to, lai šī tiesību akti tiktu īstenot praksē. Jā, ir dalībvalstīs dažādas juridiskās tradīcijas. Es jau iepriekš uzklausīšanā to esmu sacījis, jo īpaši svarīgs šīs tradīcijas ir krimināla tiesībās. Uh, Mūsu sistēma šai ziņā ir diezgan jauna, bet dalībvalstīs ir tradīcijas, un tās tad var arī, tā sakot, nospiest izsaukumu pogu. Bet runājot par civiltiesībām un komerctiesībām, jūs varat rēķināties ar to, ka es ierosināšu jaunus tiesību aktus, kur tie ir vajadzīgi, lai stiprinātu kopēju iekšējo tirgu civil likumā, civil tiesībās un komerc tiesībās mums ir jāizveido tāda prakse, jauna Eiropas tiesību prakse, lai varētu pā, pārvarēt transnacionālos šķēršļus un varētu veicināt pilsoņu iespējas iepirkties citās dalību valstīs un arī uzņēmēju iespējas veidot savus uzņēmumus. Stiprinot vienoto tirgu, mēs nodrošinām ātru ekonomisku atveseļošanos, un tas ir arī mūsu stiprais punkts, ja mēs gribam turpināt veidot kopīgu tiesu taisnīguma un tiesiskuma telpu. Daudzas no idejām attiecībā uz jaunu tiesību aktu veidošanu tiks arī pieņemti. Vienkārši ir arī Un ir vērts atcelt tos uh, tiesību aktus, kuri bremzē mūsu attīstību. Piemēram, ir tādi tiesību akti, eksekvāto, kuri izmaksā apmēram vismaz 8, 80 tūkstošus eiro gadā. Priekšsēdētājs brīdina, ka komisārs laiks ir beidzies. Nu jau tagad ir sešas minūtes brīdina. Priekšsēdētājs. Labi, tad izteikšos lakoniski. Kopējie termiņi, lai Um, ceļu negadījumu noteikumi, tad, kad eh, tiek notiek ceļu negadījums, pat labam tādi ir apmēram 500 tūkstoši, un 60% eh, no uh, visām izmaksām šajos gadienos netiek sektas, un mums ir jāizveido tādi tiesību akti, lai nodrošinātu ka šī situācija turpmāk neatkārtojas. Jūs zināt, ka es stingri iestājos par patērētāju tiesībām, un es arī turpmāk to darīšu. Un eh, politika šai jomā būs ļoti svarīga. Es neesmu izlasījis šo grāmatu, taču es esmu izgājusi, izšķirtujusi to. Un Šis ir aizmetnis Eiropas Savienības civil kodeksam, un es ceru, ka jūs mani šai ziņā atbalstīsiet. Starp citu, ASV sāka ar kopīgu komerc kodeksu, kāpēc mēs nevarētu izveidot kopīgu civilu kodeksu mūsu vienotajam tirgum. Komisāre saka, priekšsēdātāja kungs, es, protams, ļoti labprāt jūs uzklausu, taču mums ir laika ierobežojums. Jo mums tagad ir jāsāk uzdot jautājumu, un pirmais runātājs būs eh, Tādiežs Jefka. Liels paldies, eh, komisāris kundze. Vispirms es gribētu jums pateikties par uh, to, ka jūs atbalstāt Eiropas Savienības, eh, Eiropas parlamenta deputātu ierosinātās institīvas. Un te nu mums ir arī pirmais ierosinājums. Eh, pagājušā decembrī parlaments ierosināja regulu laulību jomā un arī um, saistībā ar vecāku atbildību ņemot vērā bērnu tiesības. Savā rakstveida atbildē jūs sakāt, ka jūs esat gatava ierosināt jaunu uh, Roma, Roma 3 uh, direktīvu, pirmajos savas darbības mēnešos. Ļoti jauki, ka jūs tā sakāt, bet kādas konkrēti piedāvājums jūs varat paust, lai rastu izēju šai bezizējas situācijā, lai arī tiktu uzlabot sadarbību dalībvalsts starpā? Paldies! I do not like when Europe Man nepatīk, kad Eiropa spēr soli tālāk, pastiprinot sadarbību, kad šajā sadarbībā piedalās tikai dažas dalībvalsts, nevis visas. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai visas 27 dalībvalstis iet uz priekšu kopā. Bet šis jautājums ir ļoti svarīgs. Roma 3 mēs nevaram panākt šo vienprātību. Nu, tad varbūt, bet jāņem vērā, ka tomēr nav citas iespējas, kā doties tālāk. Es jau iepriekš esmu šos skaitļus, bet katru gadu mums ir apmēram 350 tūkstoši jaukto laulību, un katru gadu mums ir 170 tūkstošu eh, šo jaukto laulību šķiršanu. Tātad 19% no visām šķiršanām ir šīs starptautiskās laulības šķiršanas. Un tas skaitē arī bērnu tiesība aizsardzība, un vairākas dalībās ir pieprasījušas kopīgus tiesību aktu šai jomā, un es to ļoti labi saprotu dalībvalsti saprot, ka mēs šai ziņā esam visnotaļ apņēmības pilni, un tad arī citas dalībvalsts varētu piebiedroties mūsu iniciatīvai. Tad varbūt var, tās varētu būt nevis 10 dalībvalsts kā tagad, bet 15, 20, 25 un 27. Visbeidzot 27. Tad lūdzu rīkosimies šajā virzienā. Lūdzu, Tadeuš Cefka, papildu jautājums. Jūs sacījāt, ka desmit valsts ir eh, pieprasījušas to pastiprinātās sadarbības procedūru. Un jūs vēlties, lai šādu dalībvalsts būtu vairāk? Vai jūs esat paredzējusi eh, teikt grozījums jūsu pamata priekšlikumā? Paldies! Tas ir viens no darbiem, ko es veikšu, sākot no tās dienas, kad jūs izlemsiet, ka es kļūšu par tieslietu pamatiesību un pilsonības komisāri. Tad man būs iespēja arī izskatīt visus, visu informāciju detalizētāk, līdz šim man nebija tādas iespējas. Un pamatojoties uz šo sagatavošanas darbu, es pieņemšu savu lēmumu. Es lūkšu visus Eiropas parlamenta deputātus, kam ir pieredze šai jomā, sniegt man viņu atzinumus. Tas varētu būt arī neoficiālā gaisotnē, un tas man būtu ļoti noderīgi. Jo es gribētu, lai šis Eiropas Savienības pilsoņiem ļoti svarīgais lēmums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Jo šis te, šī savu veida pārākuma izmantošana kad uh, vājākā dalība valsts zaudē nav pieļaujama Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Lūdzu, Rapkai kungs no S&D grupas. Paldies, Redīņas kundze. Vācijas laikrakstā vakar jūs tikāt aprakstīt kā šārmanta sieviete, kas, kam arī ir daudz varas, bet arī kā sieviete, uh, kas jo īpaši grib būt draudzīga Eiropas uzņēmiem. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka jūs pamatā darbojaties ekonomikas jomā. Mēs esam uh, pret diskrimināciju, kas var traucēt mūsu uzņēmumiem. Bet te ir arī runa par eh, patērētāju tiesību aizsardzību un par eh, strīdu risināšanu starp darba ņēmēju un darba devēju. Ir vairāk dažādi standarti dažādās dalību valstīs šais jomās. Un kā jūs tad varat raksturot to, ko es jums nu pats sacīju? Jā, kā bijusi žurnālisti, es nekad neatļautos kritizēt citu žurnālistu darbu Taču, ja šis žurnālists pajautātu telekom uzņēmumus, tad uh, viņš saņemtu citu atbildi, jo šis uzņēmums nebija īpaši apmierināts ar manu inicitīvu telekomunikācijas uzņēmumu regulējumā. Nav runa par to, ka jūs varētu būt par kaut ko vienu un pret kaut ko citu. Mums vajag dažādas jomas līdzsvarot. Uh, Mēs esam par brīvo tirgu, bet arī par eh, patērētāju aizsardzību. Mēs iestājamies ar par patērētāju tiesību nediskriminēšanu. Un š, visas šīs lietas var saskaņot. Kaut kur manos dokumentos man ir ļoti interesanta Vācijas universitātes analīze kurā ir minēts, ka tajos uzņēmumos, kuros ir diezgan daudz sieviešu un invalīdu un arī citu diskrimināto cilvēku, tiek sasniegt labāk rezultāti. Līdz ar to es uzskatu, ka mūsu sabiedrībā mēs varam panākt līdzsvaru Dažkārt ir jāspēr solis uh, uzņēmumu virzienā, dažkārt patērētāju virzienā. Bet jūs varat būt pārliecināti par to, ka runājot par patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, es ņemšu vērā patērētāju tiesības, es ņemu, es zinu, ka kritiķi ir bijuši, un es arī šos aspektus izskatīšu. Ja mēs secinām, ka patērētāja tiesības netiek ievērots, tad aizmirstiet par šo direktīvu. Un es esmu pārliecināta par to, ka gan uzņēmums, gan patērētāja tiesības var līdzsvarot. Paldies! So gut, das mit dem Charme und dem Biss und dem Stand. Labi. Es varētu pieņemt jūsu nostāju, bet jūs arī ierunājāties par patērētāju aizsardzību, un tas šeit ir pats svarīgākais. Jums vajadzēs strādāt pie patērēt aizsardzības citas starpā, un vai mums ir nepieciešama vispārēja harmonizācija, patērēt likumdošanas um, harmonizācija, vai mums jāiet pēc šī augstākā līmeņa, mums jātiecas uz to. es tad, kad strādāju komisārs samatā pēdējos piecus gadus, es biju atbildīgi par tol telekomunikācijām, un uh, Es biju atbildīga arī par pārobežu tirsniecības jautājumiem, un es e, esmu nonākusi pie secinājuma, ka bez minimālās harmonizācijas nav iespējams operēt vienotā tirgu, jo jūs nekad neiegūsiet pilsoņu uzticību, ja nebūs minimālas harmonizācijas, un tad viņi arī attiecīgi neizmanto savas tiesības. Mēs esam redzējuši piemērs arī internetu veikalu ziņā, ja nav konfidences, ja nav uzticēšanās, tad arī šā tirdzniecība nedarbojas. Tāpēc es uzskatu, ka pilnīga harmonizācija ir pareizā atbilde, bet es zinu, ka mums ir nepieciešams arī padomāt par aizsardzības līmeni un arī uz likumdošanas teksta kvalitāti. Pie šiem tājumiem Es strādāšu kopā ar citiem komisijas pārstāvjiem, kopā ar jums un kopā ar padomu mēs meklēsim praktiskus risinājumus. Paldies. Tālāk nākamais kolēģis. Baldasāres kungs, jūs ievadvārdos jūs runājat par savām prioritātēm. Viena no prioritātēm bija uh, sadarbība ar pilsoņiem. Jūs runājāt, ka ir jāizveido kaut kādas struktūras, kas palīdzētu aizsargāt ikdienas tiesības, pilsoņu tiesības, protams, komerces transakciju ziņā. Un ņemot vērā, ka mums ir dažādas tiesiskās kultūras un juridiskās sistēmas, mēs uzskatām, ka visiem pilsoņiem ir jāgūst labums no tiesisko aktu apusējās atzīšanas. Kaut vai šis jautājums par autentiskiem aktiem. Nevienmēr šos aktus izdod notāri, nevienmēr taisa šādus aktus notariālie kantori. Kā jūs domājat rīkoties ar šiem notariālajiem aktiem? Vai jums ir plāns strādāt pie līdzīgiem dokumentiem, kas arī funkcionē un tiek izsniegti eh, citās valstīs atbildi. Tā ir viena no konkrētām un praktiskām problēmām, kas pastāv Eiropas Savienībā. Ja jūs lasītu Lamas sūras ziņojumu, tad eh, šai ziņojumā jūs varētu atrast ļoti daudz konkrētus piemērus, kāpēc sistēma nestrādā. Un ja mēs gribam veidot pilsoņu Eiropu, tad mums ir jāķerās pie šiem ļoti praktiskajiem jautājumiem. 2008. gadā Eiropas parlaments izteica aicinājumu risināt horizontālā formā apusējās atzīšanas jautājumu. Tagad mums šī atzīšana notiek ļoti fragmentārā formā. Un mēs uzsākām šo darbu, Mans kolēģis sāka strādāt ar mantošanas certifikātiem, ar testamentiem. Un, manuprāt, šāds praktisks risinājums ir ļoti labs un pareizs ceļš uz priekšu. Es gribētu, lai tā tiktu strādāts arī ar citiem dokumentiem, ko es plānoju arī darīt, lai nebūtu pieeja no augšu uz leju, bet lai būtu horizontāla pieeja. Tāpēc es plānoju veidot publiskas konsultācijas, lai apkopotu dažādu pušu viedokļus, jāuzklausa pilsoņi, nozars pārstāvi, politiku veidotāji, profesionāļi, jāapvaicā visi, jāuzzina, kas tad īsti ir nepieciešams, un pēc tam ir jāizstrādā konkrēta rīcība, konkrēta likumdošanas akts. Second question. La solution. Papildu jautājums, lūdzu. Varbūt risinājums varētu būt šāds Varbūt varētu izveidot Eiropas Savienības iestādi, kas nodrošinātu šo likumdošanas aktu leģitimitāti. Ar šīs iestādes palīdzību varētu izveidot kaut kāds eh, kopējs rādītājs, kas būtu katra atsevišķa akta pamatā, un tādā veidā mums būtu vienoda pieeja visā Eiropas Savienībā, vai tā nevarētu būt kāda reāla iespēja? Atbildi, jā, tā ir viena no ļoti daudzām iespējām. Varbūt nav nepieciešams veidot jaunu institūciju. Es nevienmēr esmu sajūsmā par jaunu administratīvo iestāžu veidošanu. Es uzskatu, ka jaunas iestādes padara darbu grūtāku, smagāku. Bet es varētu padomāt par šo jautājumu. Varbūt, ka ir jau kāda esoša iestāde, kas varētu uzņemties šo uzdevumu. Varbūt ir jau kāda struktūra, kas ļoti praktiski, ļoti pragmatiski atrisināt šo problēmu. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama publiska apspriešanās. Tieši tāpēc ir nepieciešams aptaujāt visas puses, lai izanalizētu visas idejas, lai padomātu par to, cik reāli īstenojams ir visas prasības. Paldies! Tālāk Līdija Odenberga lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī Es gribētu pievienoties citiem deputātiem, kas ir atzinuši jūsu panākumus iepriekšējā amatā, kaut vai jūsu darbu ar telekomunikāciju paketi. Tālāk es gribētu pieminēt dokumentu par autortiesībām. Tur ir rakstīts, ka nākamā komisija nāks klajā ar stratēģiju intelektuālo tīpašumtiesību jomā kā strādādama savā amatā, tieslietu pamatiesiem pilsonības komisārs amatā, kā jūs redzat, kā tālāk izvērsīsies diskusija par autortiesību aizsardzību? Vai būs kaut kāds līdzsvars panākts starp autortiesību aizsardzību un izteiksmes brīvību, vārda brīvību? Šeit es gribētu atsaukties uz eh, Francijas konstitucionālās tiesas lēmumu par to, ka vārda brīvība ir cilvēka pamatiesība. No vienas puses ir jāņem vērā, ka autortiesības mums ļoti vajadzīgas. Te ir saikne ar zinātni, ar izklaidi, bet tomēr šie tiesību akti pilnībā nedarbojas. Kāda ir jūsu stratēģija par autortiesību aizsardzību internetu vidū, vidē? Kā jūs domājat strādāt pie šiem jautājumiem kopā ar laika grafikiem, kas jums ir paredzēts šim darbam, vai jūs nevarētu atbildēt? Visa šī diskusija par autotiesībām un piekļuvi internetam ir bijusi un jau notikusi šajā parlamentā. Droši vien zināsiet, ka es atbalstīju parlamentu diskusijā par 138. pantu par jauno interneta brīvību. Uh, Diskusija par šo jautājumu bija ļoti asa, tomēr mēs ar, izlīdz, ar samierināšanas procedūru tomēr nonācām pie kopsaucē. E, šis dokuments tiešām ir ļoti liela uzvara. Tā aizsargā arī iedzīvotāju un pilsoņu pamatiesības, bet tas ir tikai viena jautājuma puse, bet no otras puses, kā mēs varētu garantēt, ka attiecīgie autori saņem uh, apmaksu, attiecīgu samaksu par eh, savu produktu. Un kādi instrumenti ir mūsu rīcībā? Vai tikai šie veci instrumenti iedarbojas tikai vecajā pasaulē? Tagad ir jauna vide, jauna pasaule un jādomā par to, kā aizsargāt pa jaunam autortiesības un autoru darbus. Es vienmēr esmu atbalstījis tiesisku pieeju. Uh, arī pārobežu konteksts un vairāk tā kā piedāvājuma pusē mums ir jāstrādā un nevis aizlieguma vai represiju pusēs. Ar citu represīvas darbības tās vairs netiek pieņemts Eiropas likumdošanā. Mēs jau par to runājam, tad, kad pieņēmam uh, telekomunikāciju paketi, piemēram, Francijas likums, represijas likums nekad nebūs daļa no Eiropas Savienības likumdošanas paketes. Nachfrage, Frau Kollegin, bitte. Vai ir kāds papildu jautājums? Jā, paldies. Šis jautājums saistīts ar iepriekšējo. Šobrīd Eiropas Savienība ved sarunas eh, starptautiskā mērogā pret produktu viltošanu. Šis jautājums ir saistīts ar Eiropas pilsoņu pamattiesībām. Kā jūs domājat, ko jūs domājat par šo jauno nolīgumu? Vai šajā līgumā vajadzētu ietvert normas, kur būtu cilvēki sodīti par failu apmaiņu, ja šiem failiem nav komerciāls raksturs? Un tad jūs vēl pieminējāt, ka Francijas triju brīdinājumu likums nav pieņemams, un arī man bija ļoti svarīgi to dzirdēt. Redings kundze, es jau šajā diskusijā vairāk kārtīgi esmu skaidrojusi to, ka Eiropas Savienība tagad līdz ar jauno līgumu ir pieņēmusi arī pamatiesību hartu. Tas nozīmē, ka visi lēmumi, ko piedāvā komisija, tie tiek pārbaudīti, tiek analizēta šo lēmumu ietekme arī no pamatiesību viedokļa. Šīs ir tāds horizontāls uzdevums, ko komisijas priekšsēdētājs lūdza, lai es veicu un arī starptautiskos nolīgumos, ko mēs slēgsim tuvākajā nākotnē. Starp citu, šos līgumus parakstīs arī apspriedīs šī parlamenta deputāti, un šis jautājums būs ļoti aktuāls mūsu darba kārtībā. Tālāk par kriminālu tiesībām. Kādi instrumenti ir šeit, lai apkarotu viltojums šai jomā? Es strādāšu atkal kopā ar kolēģi Cecīliju. Uh, un mēs kopā izstrādāsim direktīvu par kriminālām sankcijām pret viltojumam, bet viltojums nav tas pats, eh, kas eh, lejuplādi. Tās ir pavisam dažādas lietas. Viltojums vai pakaļdarinājums ir viena lieta, tad ir interneta izmantošana, kas ir lejuplādēšana, un tas ir kaut kas cits. Šī lejuplādošana ir atšķirīgs jautājums no viltojumiem Mēs esam mēģinājuši nodrošināt līdzsvaru starp diviem aspektiem. No vienas puses tiesības uz īpašumu, un otra puse ir privāta datu aizsardzība. Un šis princips, līdzsvarošanas princips attiecas uz daudziem likumdošanas aktiem, pie kuriem mēs strādājam. Mums ir uh, jāpieņem ļoti sarežģīti lēmumi. Paldies! Ļoti Grūti ir atbildēt īsi un kodolīgi uz tik plašiem jautājumiem, bet tomēr mums ir jāskatās, kāds ir mūsu reglaments Vallis kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies kandidātes kundze, paldies par mutisko un rakstisko atbildēšanu uz mūsu jautājumiem. Jūsu e, rakstiskās atbildes ir ļoti iespaidīgs darbs, arī tāds fragmentārs darbs, kur jūs runājat par dažādiem tiesību aspektiem Bet eh, rodas vēl jautājums par to, kā jūs par to klāstat, kā jūs par to komunicējat, vai jūs varēsiet komunicēt par to, kā tiks realizēta šī sistēma. Visā Eiropas Savienībā mums ir 27 valstis, kas ar savām likumdošanām, un tad ir 28 dažādi uh, kontraktiesība režīmi, un tad ir, mums ir dažādība arī laulības šķiršana ziņā, mantojuma testamenta, autentisko aktu ziņā. Mums ir tik milzīgas juridiskās atšķirības, vai jūs varbūt ignorēsiet parežu tiesības, jo šeit ir grūtības, bet no otras puses ir arī cita, ar, nemazāk liela dažādība. Ko mēs darīsim šādā situācijā? Vai šī sistēma tiešām būs pieejama, vai piekļuvtai būs nodrošināta? Priekšsēdētāja vietniece ir norādījusi uz ļoti svarīgu elementu šajā diskusijā. Jums ir tiesiskums vai tiesības tikai tādā gadījumā, ja jūs zinat, ka jums pienāks kāds tiesības. Katrs trešais pilsonis nemaz neapzinās problēmu gadījumā, ka ir kaut kādas tiesības, un tas ir milzīgs trūkums, un tāpēc mums ir jārīkojas. Es zinu, ka ir ļoti grūti paveikt šo darbu. Esmu strādājis ļoti cieši ar publikāciju biroju, kas atrodas Luksemburgā. Mēs esam domājuši par vienu portālu veidošanu, kur varētu apkopot visus eh, tiesu nolēmumus. Kur varētu vēl pievienot tādu kopsavilkumu vienkāršotā formā ierīnas pilsonim. Šāda portāla veidošana varētu notikt. Pie tā tiek strādāts un 2011. gadā šāds portāls tiks izveidots. Tad mēs vēl strādājam pie e-tiesiskuma portāla. Darbs pie šī portāla ir aizsācies jau 2006. vai 2007. gadā. Tad arī Mēs sagaidām, ka 2011. gadā parādīsies pirmais reālais e-tiesiskuma portāla rezultāts, un tālāk vēl pēc dažiem gadiem tiešām būs tāds portāls, kur būs iespējams iegūt arī atgrieznisko saikni, attiecīgos dokumentus, dokumentus ar autentisku parakstu. Mēs gribam strādāt pie šiem portāliem. Bet runājot par tiešu rezultātu, kā jūs varētu iegūt konkrētu dokumentu, tad mēs caur šiem portāliem mēģināsim sakārtot šo jautājumu. Tālāk jautājums par pilsoņu informētību. Manā portfelī ļoti lielu īpatsvaru ieņem pilsonības komponents, un tāpēc es gribētu izmantot arī paziņojumu sniegšanas iespējas. Gribu rakstīt šos paziņojumus, lai informētu iedzīvotājs par viņu tiesībām, un tāpēc arī man būs nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsts, jo jums arī vajadzēs informēt savu valstu pilsoņus par viņu tiesībām ir, starp citu, arī ļoti daudz britu pilsoņi, kas ceļos ārzemēm, kas dzīvo ārzemēs, kur ir problēmas, un viņi grib tās atrisināt. Un mēs līdz ar to palīdzēsim arī šādiem Lielbritānijas pilsoņiem. Paldies! Jāsaka, ka uh, es pieņemu jūsu domas par paziņojumu sniegšanu, bet no otras puses manā jautājumā izskanēja vēl kāds aspekts. Es runāju par to, ka ir dažādas metodas, dažādas pieejas Un runājot par šo pastiprināto sadarbību, kas potenciāli tiks izmantota, varētu būt tā, ka milzīga porcija pilsoņu ir atstāta ārpus civiltiesību sistēmas. Tur ir dažādas e, tradīcijas, kaut vai paražu tiesības, e, kas varētu būt atstātas aiz šīs sistēmas, un mēs esam šajā parlamentā daudz gadus jau par to diskutējuši ļoti asā formā. Jūs jau atbildējāt uz jūsu jautājumu. Iespēja izveidot 28. sistēmu, kas būtu tāda sistēma, kas būtu virs pārējām 27 sistēmām. Tad jūs varētu varbūt izvēlēties un izmantot šo 28. sistēmu, un tas varētu būt ļoti interesants risinājums. Tomēr šī diskusija vēl nav pabeigta, tā joprojām notiek Un, kā jau es teicu savā ievadrunā, es neesmu juristi. Es tieši gribētu uzklausīt visus juristus, cilvēkus ar juridisko izglītību, kas sēž šajā zālē, kas eh, darbojas citur savās organizācijās. Visi šie citi varētu palīdzēt komisijai, lai mēs varētu atrast labu risinājumu tajā ģenerāla direktorātā, kur es ceru, ka es strādāšu, ja jūs mani apstiprināsiet, tur ir ļoti daudz juristu, kas ir ļoti labi juristi. Arī manā birojā strādā ļoti augsti kvalificēti juridiskie speciālisti un strādā visi kopā. Es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie risinājuma, kas būs pats labākais visiem Eiropas pilsoņiem, ieskaitot arī tos pilsoņus, kuru valstīs eh, darbojas eh, šie Eh, ieražu likumi, paražu tiesību normas, eh, kuras mēs nevaram neņemt vērā. Bodūra kungs. Paldies eh, par to, ka jūs esat izteikusi atbalstu šai jaunai Eiropas tiesai, tiesu sadarbībai, bet es vēlētos uzdot jautājumu varbūt nedaudz pragmatiskāku kādi ir. Kādi ir jūsu nolūki attiecībā uz iespējo, iespējamo 28. likuma režīmu, likumdošanas režīmu, un ko jūs domājat par laiku un metodēm? lai sasniegtu savus mēr, mērķus eh, tātad ko, eh, līguma tiesību jomā Eiropas Savienībā. Sessions with my new DG, I found this in several nu, jāsaka, savā ģenerāla direktorātājs eh, var atrast vairākos sējumos eh, visas eh, šīs te lietas un dažādu juristu analīzes un atzinumus, un daudz pie tā ir strādājuši. Un es ar šo darbu kaut ko liederīgi gribētu izdarīt. Es negribētu, lai tas viss paliek tikai universitāšu biblioteku plauto, plauktos, gribētu, lai tas tiktu ieviests praksē. Un ekspertu grupa darbosies ar šīm lietām 2010. gadā, m, mm, balstoties eh, tātad pēc šo darbu pēc satura, un pēc tam es nākšu klajā ar paziņojumu, kurš uh, 2011. gadā novadīs jau pie izstrādātiem tiesiskiem instrumentiem. Es zinu, ka akadēmiķi paši strādā pie tulkojuma, jo šis viss darbs ir paveikts angļu valodā. Pašlaik oriģināls tiek tulkots uh, franču un vācu valodās. Es vēlētos, lai tas tiktu turpināts, uh, lai šis darbs tiktu turpināts. Jā, jūs runājat par eh, zinātnieku darbu. Kā jūs iesaistīsiet parlamentu, palīdzot saskaņot eh, šīs te uh, tiesību normas visā Eiropā? Paziņojumā 2010. gadā uh, būs mm, iespēja iesaistīt šī dokumenta izveidā arī parlamentu un izanalizēt visus šos te elementus un arī noteikt, kādā virzienā mums būtu jāturpina. Tāpēc es vēlētos sākt ar eh, šo te paziņojumu, nevis uzreiz ar likumdošanas eh, priekšlikumu. Jo pirms jūs nokļūstat pie kāda konkrēta priekšlikuma, ir eh, jāapkopo visa iespējamā pieredze ne tikai zinātnieku pieredze, bet arī praktiķu pieredze, tātad tiesnešu, juristu, arī politiķu pieredze. Un tad jau jāizvēlas vislabākais uh, no visa, lai pēc tam to pārvērstu par uh, tiesiskiem instrumentiem. Ļoti, eh, tas cit nekad nav bijis darba kārtībā šis jautājums, bet es vienmēr esmu gribējis, lai tas tā būtu. Es neesmu īsti speciālists šajā jomā, un man ir vajadzīga, protams, jūsu palīdzība, bet es ļoti gribētu, lai tas noved pie labiem praktiskiem rezultātiem, jo faktiski tas ir tāds eh, Eiropas civil kodeksa aizmetnis, es gribētu teikt. Paldies! Tālāk Liktenbergers kundze, paldies! Es gribētu runāt par eh, to, cik ticama ir Eiropas Savienība. Tad, kad mēs runājam par Eiropas likumdošanas īstenošanu nacionālajā līmenī, mums ir daudz sūdzību no pilsoņiem šai sakarā bet ar vien mazāk pārkāpumu procedūras tiek uzsākts. Īpaši, ja mēs runājam par vidas likumdošanu, Šeit praktiski ļoti maz, kas ir darīts, un tiek darīts ar vien mazāk un mazāk, bet eh, ne jau vidas jomā vien. Kā jūs gatavojaties garantēt to, ka tā patiešām kļūst par prioritāti, ka īstenošana un ieviešana kļūst par īstu prioritāti? Vai mums tiešām nevajadzētu spērt pavisam praktiskus soļus? par to, kā parlaments un komisija varētu šajā jomā sadarboties. Uh, ieskaitot lūgumu rakstu komiteju, kurā ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama šajā kontekstā, kā mēs varam nodrošināt to, ka direktīvas tiek pareizi īstenotas un tiek ievēroti arī dažādi likumdošanas ieviešanas termiņi. Jā, cienījamai deputātei ir pilnīgi taisnība, nepietiek tikai pieņemt Eiropas likumu. Ja šis likums tiek ievies tikai daļēji, vai varbūt netiek ievies vispār, un nekļūst par īstām tiesībām. Tas eh, ir viens no e, iemesliem, kādēļ es kā telekomunikācija komisāri e, izmantoju regulu kā likumdošanas formu, nevis direktīvu, jo tas ir ātrāk uh, un uh, piemērošana ir vienāda visā Eiropā. Bet es zinu, ka tagad es esmu nedaudz citā lauciņā, tas ir daudz jūtīgāks, delikātāks, un, uh, piemēram, krimināla tiesībās mēs nekad nevarēsim tikt cauri ar regulām. Tātad, um, bet runājot par civiltiesībām. Um, ja jūs vēlaties, būtu ļoti labi, ja mēs reizi gado, gadā varētu tikties un veidot ziņojumu par pamatiesību ieviešanas jautājumu. Uh, Uh, Eiropas likumdošanā un Eiropas likumdošanas piemērošanā un likumdošanas uh, pārnešanā nacionālajā likumdošanā un tad arī visu sūdzību apkopojumu, ko ir saņēmusi gan lūguma rakstu komiteja, arī sūdzības, ko jūs saņemat personis, ko saņem tiesības sargs, ko saņem es personīgi. Un tad mēs varēsim labāk redzēt, kā mums ir jāiet uz priekšu. Un es varētu jums ko sacīt Es nekavēšos uzsākt eh, pārkāpumu procedūras un nemirkli ieredzēšu, ka tas ir nepieciešams. Esmu darījis to pēdējos desmit gadus un, un jūs ļoti labi zinat, ka es nu neesmu no tām, kas baidās teikt arī eh, izteikt pārmetumus eh, arī lielajām dalību valstīm. Jā, paldies. Šī bija tiešām apvienoša atbilde, vismaz no pirmā skata. Bet vai tas nozīmē, ka nākotnē, tad, kad mēs runāsim par pārskatu, par padarīto, un kad mēs uzdosim jautājumu, tad, kad parlamentārieši uzdos jautājumus, viņi saņems konkrēts atbilst, jo ļoti bieži tas tā nenotiek. Mums ir noteikti uzdevumi, kas mums ir jāveic kā parlamentā un komisija arī dzen, jo mēs esam kopienas tiesību sargi. Jā, eh, Redings kundze atbild. Eh, Barozo kungs eh, nesen nosauca tātad attiecīgās nominācijas un tātad tos, kas darbosies ar šiem jautājumiem. Un viņš ļoti skaidri atzīmēja, ka parlamentam tagad uh, parlamenta loma, uh, pieņemot Lisabonas līgumu, ir vēl pastiprinājusies, un, protams, komisāri tieši atbildīgi parlamenta uh, priekšā. Es varu, protams, runāt tikai par sevi. Pēdējo desmit gadu laikā, un varat jautāt komitejām, kas ar mani jau strādājuši, es vienmēr esmu ieradusies tad, kad parlaments ir vēlējis ar mani apspriest lietas, uh, Es vienmēr esmu lūgusi parlamentam uh, padomu, kad man eh, bija sajūta, ka man ir vajadzīgs parlamenta ieguldījums, un parlamentāriešu jautājumi ir atbildami ļoti ātri, jo jūs esat tieši saiknes starp Eiropas politikas veidotājiem un pilsoņiem. Tā, Karim kungs. Eh, jūs sacījāt, ka jums nav nekādas apmierinošas atbildes uz jautājumu par komisijas attieksmi un par to, kā tā darbojas. Un uh, jūs sacījāt, ka jūs nevēlaties apvienot uh, tiesību sistēmas, bet uh, jūs arī, piemēram, nesat atbildējis, ko tad darīt ar tām valstīm, kurās uh, E, ir tādas e, tiesību sistēmas, kas ir balstītas parašatiesībās, un tās atskās piedalīties ar, e, teiksim, citām dalību valstīm, bet jums nav īsti atbildes, ko tad darīt šādā situācijā un kā nodrošināt sadarbības ar dažādām tiesību sistēmām. Un jūs sacījāt, ka vēlaties no pirmajiem soļiem tātad. Mm, tiesība, eh, tiesībās pāriet, teiksim, uz eh, jau tādu vienotu Eiropas civilo kodeksu vai civiltiesību kodeksu vai civilu likumu. Nu, un man ir liels bāžas attiecībā uz šiem priekšlikumiem, piemēram, kas attiecas uz mantošanas tiesībām, uz testamentiem un uh, regulu Brisele 1. Stokholmas programma nenodrošina, uh, piemēram, līgumtiesību harmonizāciju un eh, kā tad īsti ir, kā tālāk turpināsies šis darbs un kas jums dod mandātu un tiesības kaut ko tādu darīt. Uh, to Vice President uh, Wallis on this uh, same question. Jā, un es varu atbildēt tikai to pašu, ko es atbildēju Wallis kundzei. Mums ir jāņem vērā visas uh, dalību valstu situācijas un jānonāk pie risinājuma kas ir uh, apmierinoši 27 dalību valstīm. Un tas ir iemesls, kādēļ es uh, piedāvāju veidot šo paziņojumu, jo es jau sacīju, ka strādās tā tad uh, ekspertu grupa, un šeit būtu e, vispirms ekspertu grupa uh, no mūsu puses, un ekspertu grupa, kas pārstāvēs uh, Tātad, nu, anglosakšu tipa vai parašu tiesību tipa likumdošanas. Un galvenais jau mums ir nodrošināt to, lai pilsoņi, ka tad, kad viņi eh, ceļo no valsts uz valsti, lai viņu tiesības tiek ņemts vērā. Runājot ļoti konkrēti jautājumu, piemēram, par uh, testamentiem. Es zinu, ka šeit ir kāds konkrēts specifiks elements eh, apvienotās karalists likumdošanā, uh, Un šis īpašais uh, punkts ir ņemts vērā, veicot to darbu, ko mēs esam uh, izdarījuši jau pie jaunā komisijas priekšlikuma, lai uh, šī te konkrētā britu pilsoņu īpatnība tik ņemta vērā, ja viņi dzīvo ārzemēs ja es to pareizi atceros, esmu par to pārliecināta tikai par 95%, ka viņi šajā gadījumā varēs izvēlēties, vai viņi vēlas, lai tiktu piemērota brītu sistēma, vai arī viņi vēlas, eh, lai tā eh, dalībvalsts, kurā viņi dzīvo, lai tās eh, likumdošana tiktu piemērota. Jā, nu, man liekas, šeit varbūt ir problēma tāda, ka e, trūkst pastāvīgās dzīves vietas definīcija. Bet runājot par to, e, kā mēs gatavosim priekšlikumus e, civiltiesībās un krimināltiesībās, tātad vai jūs e, izstrādāsiet ietekmes izvērtējumus dalību, uz dalību valstīm? Es nezinu, ko jūs domājat ar uh, ietekmes izvērtējumu uz dalību valsti. Mums vienmēr būs divi ietekmes izvērtējumi. Viens, kas ņems vērā katru no 27 sistēmām Ja tādā veidā jūs to domājat, tad man atbild ir jā. Un tad mums būs šis papildinošais uh, eh, ieteikums izvērtējums uz pamatiesībām. Tas tiks pievienots kā papildinošs elements, eh, kas līdz šim nav pastāvējis. Taču ir arī pamattiesības uh, eh, par brīvu pārvietošanos, un arī eh, visi šie aspekti būs jāņem vērā. Paldies! Un tālāk Bēlinger kungs. Komisārs kundzes kandidāte. Nu, mums tā tad ir Lisabonas līgums, Stokholmas programma, tie svarīgi pasākumi, lai izveidotu tiesisko kārtību Eiropā. Kā jūs jau sacījāt, pilsoņu zināšanas eh, par savām tiesībām ir absolūti svarīgas, kā arī pieeja šai eh, tiesību sistēmai bet, protams, ka daudz kas ir atkarīgs arī no nacionālās uh, tiesību sargājošās un tiesiskās sistēmas, tātad no juristiem, no viņu uh, zināšanām un juridiskās prakses kultūras kā jūs šeit gatavojaties veikt uzlabojumus, vai tur būs kādi papildus uh, finansējums, vai tiks veidot kādi jauni tīkli, kādus instrumentus, kādas metodas jūs izmantosiet un kā iesaistīsiet dalību valstis un uh, dažādas mācību iestādes um, šajos centienos un kā jūs nodrošināsiet to, lai iesaistītu vairāk institu, eh, un universitātes un uh, uzlabotu to, kā viņi, tiek, kā viņi sagatavo juristus un kā ar savstarpējo tātad atzīšanu. Jā, protams, cienījām deputātam ir pilnīgi taisnība. Savstarpējā uzticība ir kaut kas tāds, ko nevar uh, iedibināt ar kādu pavēli no augšas. Jo svarīgi ir, lai uh, Attiecīgais jurists tiesnesis zinātu par to, kā darbojas likums blakus valstī un uh, cik tie ir savietojumi. Un tikai tādā gadījumā mēs uh, varēsim sadarboties un strādāt kopā. Tad, kad es biju izglītības komisāri, es uh, sāku veidot šo Erasmus programmu Eh, lai universitātes piedāvātu eh, tātad eh, vienotu grādu beidzot universitāti, lai šī te maģistratūras diplomi būtu sastarpēji atzīstami. Jo, ja jaunieši, piemēram, mācās kaut kur, uh, uh, divus gadus uh, ārpus savas valsts un tad atgriež strādāt savā valstī, viņiem saglabājas lūk šī te sadarbības iespēja un zināšanas, un tādā veidā viņi uh, daudz uh, jauna un vērtīga spēja dot savai valstī. Un varbūt šādu Erasmus sistēmu varētu veidot arī tiesnešiem, lai viņi iepazītos šādā veidā tīri personiski ar citām uh, tiesību sistēmām, un tikai tad mēs panāksim tādu patiesu uh, savstarpēju atzi, atzīšanu. Līdz šim mums to ir izdevies varbūt panākt ar praktiķiem, bet mums vajadzētu stiprināt arī esošos tīklus. Mums ir tiesnešu tīkls, tiesnešu fórums. Mums ir jānodrošina attiecīgi Atlanti, vārnīcas kartes, eh, skaidrojošās vārnīcas un tā tālāk. Un es tiešām paļaujos uz universitātēm, kuras mums jau šodien darbojas visā Eiropā, un jāveicina, lai tās sadarbotos un mainītos, apmainītos studentiem, pasniedzējiem, dalītos pieredzēm un beig beigās. Kas to lai zina? Mēs varbūt varētu sākt domāt par to, ka mums varētu veidot Eiropas juridisko akadēmiju. Kaut gan vairāk es eh, to eh, tā tad redzu kā tādu uh, nu, tīklojuma kvintesence starp visām mūsu juridiskajām skolām visā Eiropā. Paldies, komisārs kundze. Berlinger kungs turpina. Jā, nu kaut kas tāds līdzīgs jau mums ir, bet uh, faktiski ļoti maz tiesnešu piedalās šajās programmās, varbūt viens no tūkstoša, un šajos te kopējos Eiropas tīklos faktiski apmācības gandrīz nekādas nenotiek. Uh, un varbūt ņemot vērā esošās vai gūtās mācības. Um, varbūt mums vajadzētu vairāk padomāt par studentiem, varbūt vajadzētu pārskatīt visu šo profesionālās apmācības pamatprincipu pārskatīšanu. Uh, varbūt ir jāņem par pamatu tiesību, tātad viņu jau esošās zināšanas un tiesības, un jānodrošina varbūt ļoti augsts kvalitātes apmācība eh, jau strādājošiem juristiem. Jā, nu, protams, ka šādai akadēmijai tas būtu tiešais uh, pienākums, bet kā jūs jau sacījāt, lai arī ko mēs nedarītu, arī Erasmus programmas ietveros. Uh, eh, ja mums ir uh, eh, miljons Erasmus programmas dalībnieku, tad salīdzinot ar pārējo uh, kopējo studentu skaitu, tā ir tikai tiešām lāsa okeānā. Bet, kas attiec uz privātu, uh, eh, spa, um, profesionālu apmācību, mums, mēs nedrīkstam aizmirst uh, speciālistus, augsta līmeņa akadēmiķus. Un, ja mēs, piemēram, palūkojamies uz uh, to pašu Florence, eh, Florence un eh, darbu, eh, kas ir paveikts un ko ir paveikuši mūsu brītu parlamentārieši, kuri patiešām uztrauc par pārešu tiesību sistēmu vietu šeit Eiropā. Mums te ir jādomā tiešām par šīm akadēmiskajām sistēmām, mums tās ir jāintegrē, jāintegrē gan mācības, gan, teiksim, zinātniskā pētniecība. Keins kundze. Mm, jā, šķiet, Redings kundze, ka mēs piekrītam, ka labā komunikācija ir vajadzīga un nosakot Eiropas dēmus vai Eiropas sabiedrisko viedokli. Mums ir tiešām jāizveido pavisam konkrēta un specifiska komunikācija politika, īpaši e, jomā, kas attiecas uz dažādiem tiesību jautājumiem. Es domāju, ka mums ir jādarbojas efektīvāk, lai mēs eh, varētu iepazīstināt ar to, ko mēs darām. Es esmu lasījis jūsu rakstiskās atbildes, un jūs sacījāt, eh, kā ģimeņtiesības ir eh, viena no jūsu prioritātēm. Varbūt jūs detalizētāk varētu pastāstīt par to, ko ārpus Roma 3 jūs esat gatava darīt ģimenes tiesību jomā? Un kā tas dos labumu cilvēku ikdienas dzīvē? Redings kundze. Jā, nu ir vienmēr uh, nevisai jauk atsaukties savu pieraudzi, bet nu tā, nu tas ir. Es esmu bijis žurnālists, un tā es arī jūtos. Jūs nevarat uzrakstīt labu rakstu, ja jums faktiski nav apakšā tam laba stāsta. Tad jums ir vajadzīgs fakts, labs notikums, interesants notikums, un tad jūs to varat izvērst. Un tieši tādēļ ne par visiem, teiksim, šiem jautājumiem, piemēram, par līgumtiesībām mēs nesaņemsim šausmīgi daudz mēdīju uzmanības, bet par, runāt par ģimeņu jautājumiem, tas tā noteikti būs. Piemēram, ja mēs dodam konkrētus piemērus par cilvēkiem, kas notiek, kā notiek, piemēram, kas notiek ar pāri, kas vēlas precēties, un, kā es jau, un, un piemēram, viņiem tiek pieprasīts dokuments, no uh, Somijas pilsoņa, bet šāds te dokuments, piemēram, otra laulātā da, uh, valstī, piemēram, Lielbritānijā, vispār kā tāds nepastāv. Un tad ir šausmīgie šie gadījumi, kad viens no vecākiem nolaupa un aizved bērnu, un Un tad, eh, teiksim, atkal var apiet kādas uh, likumus ar līkumu, ja, piemēram, izvēlas jurisdikciju, uh, ja mēs ļautu izvēlēties jurisdikciju, kurā izskatīt problēmu sev par labu. Tātad mums ir jāskatās, kādu pilsoņu, kādiem pilsoņiem ir vajadzīgs uh, palīdzēt risināt problēmas un kā mēs to darīsim. Es domāju, ka mums daudz kas no tā būs jādara. Un es domāju, ka šeit sieviešu lietu komitejas pārstāvs iesaistās ar vien uh, aktīvāk, piemēram, ciet, uh, eh, vardarbība pret sievietēm. Ko mēs daram, balstoties uz šīm te problēmām, to izklāstu, un mums ir jānodemonstrē, ka Eiropas eh, komisija patiešām un Eiropas Savienība kopumā rūpējas par cilvēkiem. Nu, Tie ir stāsti, kas cilvēks var interesēt. Mums ir vispirms jārada pamats šādiem stāstiem, un tad mēs varam sagaidīt, ka mēdī arī tos atspoguļos. Papildus jautājums. Es ceru, ka darbs, kas tiek veikts mūsu komitejā, ir labās rokās, un jūs, protams, pievēršam uzmanību tikpat daudz, cik Līpa komitejas jautājumiem. Mums būs arī komunikācija komunis, komisārs, kā, neutrali, kā ar neutralitātes garantēšanu, jo jāņem vērā visu komisāru paveiktais. Sabiedrībai jāzina par to, ko viņi dara. Šeit mēs pašlaik runājam par to, kā nošķirt katru atsevišķu portfeli, bet šeit mēs runājam par komunikāciju, uh, jo mēs arī negribētu, teiksim, lai jūsu tiesības darboties netiktu ierobežotas, tāpēc, ka varbūt pārāk stingri tiek noteikts robežas eh, starp šiem pienākumiem vienam un otram komisāram. Nu, es domāju par komunikāciju tādā konkrētākā formā. Jums ir daudz pieredzes. Un daudzi no jums ir piedalījušies Eiropas vēlēšanās. Kas bija tas elements, par ko zināja katrs pilsonis. Būtībā tas bija par viesabonēšanu, jo pilsoņi to izjutu savā ikdienā. Un, kad es saku mēs, es domāju arī jūs, jūs katrs, katrs komisārs kaut ko var pastāstīt e, par m, mm, tiem pasākumiem, ko viņi gatavojas realizēt. Un mums par tiem arī ir jārunā un jāpaskaidro tās e, cilvēkiem, jo tā ir rīcība, kas ir saistīta ar noteiktu informēšanas kampaņu. Mums ir jāinformē pilsoņi kopumā par to, ko Eiropa dara pilsoņu labā. Faktiski tas ir vairāk tāds horizontāla līmeņa darbs, un kas attiec uz brīvu pilsoņu kustību, uz sociāliem jautājumiem, uz vidas jautājumiem, tad eh, šeit katram komisāram ir savs stāsts, un eh, komunikācija ģenerāldirektorāts būs instruments, caur kuru mēs varēsim to izstāstīt, lai pilsoņi mūs saprastu. Antonio Lopes Istūras, bitte. Antonio Lopes, lūdzu. Dārgā komisāre, liels paldies ņemot vērā jūsu pieredzi Eiropas Savienībā, kas ir daudzu gadu laikā uzkrāta, jūs zināt, ka mūsu komiteja ir arī atbildīga par iekšējo tirgu, par eh, pilsoņu aizsardzību iekšējā tirgus kontekstā. Un bieži vien eh, šeit mazliet pietrūkst aktīvas rīcības. Ko jūs esat paredzējusi ieviest, lai iestātos par Eiropas parlamenta iniciatīvu par eh, vismazāk aizsargātajiem eh, pieaugušajiem? Un tas attiec tāt uz invalīdiem, piemēram. Jā. Yeah mums šāda veida pieaugušo būs arvien vairāk ņemot vērā mūsu iedzīvotāju novecošanu. Un es personīgi uzskatu, ka tad, kad mēs runājam par direktīvu par diskrimināciju, mēs ļoti reti runājam par iedzīvotājiem, kas noveco. Es uzskatu, ka šis jautājums būs viens no svarīgākajiem horizontālā līmeņa jautājumiem, kas mums būs jārisina. Pašreizējā Eiropas Savienības sistēmā trūkst regulējuma par šiem vecā gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem, kam ir uh, e, mentāli vai fiziski rakstura problēmas. Ko viņi teica? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs sākuma punkts, ko mēs izdarījām jau 2000. gadā. Tā bija konvencija, un es ierosinātu, lai dalību valstis tai to parakstītu. Tā tika parakstīta tikai dažās dalību valstis. Un es to gribētu paplašināt ar Eiropas Savienības līmenī īstenojamiem tiesību aktiem. Mums vēl ir jāparaugās, kāda veida tiesība akti šai ziņā būtu piemērojumi. Un es gribētu, lai jūs arī atbalstītu mūsu iniciatīvu, un mēs uzsāksim izvērtējumu fāzi, lai secinātu, kādas ir problēmas, kā tās risina dažādās dalību valstīs, un varbūt ir kādas labās prakses piemēra, ko mēs varētu vispārināt visā savienībā. Un es pieņemu, ka savienība varētu, piemēram, parakstīt konvenciju, es arī neizslēdzu kādu likumdošanas priekšlikumu, tad mēs varētu parakstīt Hāgas konvenciju, bet te būs jāizvērš plašāka diskusija dalībvalstīs un Eiropas parlamentā bet nav nekādu šaubu par to, ka šis jautājums ir ļoti nopietnas, tas ir smags, un tuvāko gadu laikā tas kļūs vēl jau nopietnāks. Tad eh, citu papildu jautājumu nav. Engstrom kungs, lūdzu. Paldies. Komisārs kundze. Es augstu vērtēju jūsu atbildi kad jūs sacījāt, ka jūs e, izvērtīsiet institīvu pret preču viltotājiem. Un man šķiet, ka tas ir ļoti loģisks risinājums, ņemot vērā to, ka viltoši, ka cīnīšanās pret uh, viltojumiem ir ļoti svarīga. Bet ļaus, lūdzu, noskaidrosim vai tad šī iniciatīva aizstās pat laban pirmajā lasījumā padomē esošo direktīvu? Vai es to pareizi sapratu? Es patiesībā e, nezinu, saka komisāra amata kandidāti par šiem faktiem, vai jūs varētu sniegt man papildu informāciju? Ir uh, direktīva par uh, intelektuālo tiesību izmantošanu. Pirm, pirmā daļa tika pieņemta 2004. gadā, bet kriminālās sankcijas pat labam tiek izskatītas. Vai jūs tad varētu sniegt informāciju par to? Es runāju tikai par kriminālu lietām saistībā ar viltošanu. Tā būs institīva Uh, kas man būs jāveic kopā ar Cecīliju Malstrēmu, jo viņa ir komisāre cīņai pret viltošanu. Bet runājot par uh, piekļuvi internetam un autortiesībām, kas nav uzskatām par viltošanu, es autortiesības uzskatu par uh, citai jomai piedarošu lietu. ņemot vērā plašās debates, kas ir norisinājušās un kas, kā jūs saprotat, norisinājās ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī mūsu dalību valstīs, es uzskatu, ka mēs tagad apzināmies, ka mums ir jāaizsargā mākslinieciskā, mākslinieciskas dabas eh, priekšmeta internetā. Taču Mēs nevaram tos aizsargāt ar vecās pasaules noteikumiem. Tāpēc mums ir jāraugās uz jaunu juridisko sistēmu vai, piemēram, uz pārobežu piedāvājumiem. Es esmu ierosinājusi kopā ar manu kolēģi Makrīvi kungu, kā autortiesības internetā varētu nodrošināt. Barņiekungs uh, un uh, Lija Krūze nodrošinās to, ka tas uh, tiks papildināts ar tālākām darbībām pareizā virzienā. Un es uzskatu, ka fundamentālo tiesību jautājumu šai ziņā tiek īstenots horizontālā veidā. Cerams, ka viņu sadarbības rezultātā tiks izstrādāts priekšlikums un Es rūpēšos par tavu, to, lai horizontālā līmeņa e, noteikumi tiktu ievērot visos priekšlikumos. Lūdzu, Engstroma skundze, papildu jautājums. E, es domāju, šis jautājums, šī atbilda man apmierina. Vai vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu, pēdējais runātājs. Es gribēju papildināt, saka komisāra samata kandidāti. Te tā tad būs runa par debatēm, par dažādajiem jautājumiem. Jums ir pamatiesības, kas nav sadalāmas. Piemēram, skaidrs, ka nebūs nekāda nāvis soda. Par to vispār netiek runāts. Te nu ir pilnīgi skaidra situācija. Bet Piemēram, jums ir tiesības eh, piekļūt informācijai un privātuma tiesības un arī tiesības saņemt godīgu algu. Un gadās, ka ir pamatiesības, kas ir konfliktā, un šādos gadījumos mums ir jāroda atbildi. Un es domāju, visi šie jautājumi mums ir jālīdzsvaro, un par to tad varētu būt nopietnas diskusijas. Paldies, saka priekšsēdātais pēdējais jautājums Čubrikungs. Liels paldies, priekšstādāt eh, komisārs kundze. Es domāju, mēs visi varam piekrist tam, ka Eiropas Savienība ir ļoti vērtīga ar to, ka mums ir pilsoņu brīvā aprite, brīvā kustība Eiropas Savienības ietveros. Bet, protams, te ir arī uh, arī mīnusi. Un ar to es gribu sacīt, ir draudi tam, ka cilvēku brīvā kustība uh, varētu arī nākt par labu tiem cilvēkiem, kas uh, īsteno seksuālos uh, pārkāpums pret bērniem. Varbūt te varētu izveidot kādu uh, datu bāzi, kur tad eh, šie cilvēki tiktu iekļaut, lai mēs labāk aizsargātu Eiropas Savienības bērnus. Un vēl mēs uzskatām, ka kāda cilvēka īpašuma konfiskācija ir labs veids, kā cīnīties pret mafijas vadoņiem. Vai jūs varētu šai ziņā veikt kādu darbību, jo šāda veida noteikumi dažās valstīs, dalībvalstīs jau ir spēkā. Un varbūt jūs varētu panākt, lai tie tiktu īstenot arī citās dalībvalstīm, lai tas viss eh, darbotos visā Eiropas Savienībā. Paldies! Es uzskatu, ka pedofīlija ir viens no briesmīgākajiem noziegumiem. Un uz šo noziegumu mēs nevaram noraudzīties rezignēti, bet mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka pedofili vairs nevar darboties. Un jūs zināt, ka šie pedofili visbiežāk darbojas grupās pāri robežām. Un te, protams, mums jāsaskaras ar reālu pārobežu noziegumu. Un mana kolēģe Cecilija Malstrēma un es Katrā ziņā raudzīsimies, ko mēs konkrēti varam darīt, lai palīdzētu policijas spēkiem. Mēs mēģināsim stiprināt policijas spēku sadarbību, lai pieliktu punktu šim nepieļaujamajam noziegumam. Īpašuma konfiskācija, protams, ir viens no elementiem, kas ir mūsu nacionālo tiesību sargājušo iestāžu rīcībā. Uh, lai tādā veidā liktu šķēršus organizētai noziedzībai. Te mēs esam kriminālu tiesību kontekstā, kā jau es vairākas reizes sacīju, kriminālu tiesību lomā, jomā ir ļoti svarīga uzticēšanās un arī pārobežu sadarbība. Tā ir jāstiprina. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem izvirzot jaunus priekšlikumus, jo vienmēr ir jāievēro subsidiaritātes princips un arī nacionālo parlamentu vēlmes. Tikai vienas, nac, vienas eh, dalībvalsts eh, veto šai jautājumā var izjaukt visus, visus mūsu centienus. ir noziegumi, par kuriem vispār nav nekādu diskusiju, kur ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir briesmīgi un pedofīli ir viens no tādiem. Un jāņem vērā visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Kad es biju telekomunikāciju komisijā, komisāra, es strādāju kopā ar e, rūpniecības, ar nozaru pārstāvjiem Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, mēs jau esam pārāk daudz laika iztērējuši. Mums ir jādod laiks arī nākošajai komitejai. Papildu jautājums, ja jūs, ja es trīkstu, saistībā ar to, ko komisārs kandidāti nu pats sacīja. Es gribētu jautāt par viņas pieredzi telekomunikāciju nozarē. Vai jums nešķiet, ka uh, varētu darīt vairāk saistībā ar datu uzglabāšanu par eh, saistībā ar eh, noziedznieku eh, datu apmaiņu, īpaši pedofīlu datu apmaiņu, jo tas būtu ļoti svarīgs veids, kā mēs varētu aizsargāt bērnus pret šīm bīstamajām pedofilu grupām. Paldies! Tas, ko es esmu darījusi kā telekomunikācija komisāri, bija vairāk saistīts ar, ar sabiedrības informēšanu. Viena programma bija saistīta ar drošu internetu, kas palīdzēja informēt uh, skolotājus un vecākus par šo problēmu, jo jūs nevarat uh, nekādi liekt bērnam uh, būt datoru priekšā, strādāt ar datoru, bet mums ir jāsniedz informācija, un mēs arī sadarbojāmies ar uh, nozaru pārstāvjiem, lai liektu uh, informācijas apmaiņa ar šādu veidu mobilajiem telefoniem. 21 vien viens nozars pārstāvji ir parakstījuši programmu, kas tiks īstenota šī gada februārī. Un eh, tātad mazgadīgo bērnu profils būs eh, turēts noslēpumā jau sākotnēji. Tātad nevarēs eh, piekļūt šo bērnu profilam uh, vārdu sakot, ir daudz uh, līdzekļu, kā mēs varam aizsargāt bērnus internetā. Paldies! Liels paldies, uh, komisārs Kunze! Tad uh, šis ir, uh, mūsu laiks ir beidzies. Liels paldies par jūsu atbildēm. Un mēs pārējām tūlīt pat pie sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komitejas. Vēl tikai informācija. Koordinātoru sanāksme notiks puspiecos telpā 1G3. kolēģi, utfrogningen. Godājamie kolēģi, uzklausīšana turpināsies. Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā. Mēs izmantosim tādu pašu principu, kā iepriekšējās eh, komitejas. Mūsu rīcībā ir tikai 30 minūšu. Un es domāju, ka mums tūlīt pat jāķers pie darba. Es būšu ļoti stingra attiecībā uz laika ievērošanu. Minūte jautājumam un divas minūtes atbildē. Un mēs sākam šo uzklausīšanu ar trīs minūšu ievadrunu no Redingas kundzes puses. Lielas paldies priekšsēdētājs kundze, kodājumie deputāri, ņemot vērā to, ka manā rīcībā ir 30 minūtes, tikai 30 minūtes, es izteikšu diezgan lakoniski savā ievadā, lai mēs pēc tam varētu pievērsties jūsu jautājumiem. Es esmu ļoti gandarīta būt sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Franciski mēs sakām, te nu tiek eh, visi uh, E, viss aiziet kopā. Es sāku savu politisko dzīvi kā referente Eiropas parlamentā, izveidojot direktīvu e, par e, sieviešu līdztiesību. Es arī biju Luksemburgas Kristīgas sociālās sieviešu organizācijas priekšstādātāja. Un šeit es jūtos kā mājā šajā komitejā. Un es arī esmu ļoti gandarīga redzēt daudz pazīstams sejas. Es būšu spēcīga sabiedrotā, lai stiprinātu dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā un visos mūsu politikas uh, laukos. Un jūs varat būt pārliecināti par to, ka es darīšu visu, lai mazinātu atšķirības algas apjomziņā starp dzimumiem Eiropas Savien Savienībā. Un eh, priekšsēdētājs Barozo man uztic ne tikai atbildību par ļoti spēcīgām antidiskriminācijas direktīvām, bet tai pašā laikā piešķir man kompetenci krimināla tiesībās. Un tas īpaši attiecas uz eh, instrumentiem cīņai pret vārdarbību pret bērniem un sievietēm. Un uh, Tas ļaus man izstrādāt spēcīgu sinerģiju cīņai pret, eh, pret šīm parādībām un eh, ļoti izstrādāt arī spēcīgu politiku par dzimumu līdztiesību. Un mūsu rīcībā ir vairāki instrumenti, politikas instrumenti, ko var izmantot, un, un tas man ļaus tiešām būt spēcīgai dzimumu līdztiesības aizstāvēji. Pamats vienmēr būs pamat tiesību harta, kas tagad ir eh, tiesiski saistoša, īpaši pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un jo īpaši 23. pāns, kas nodrošina līdztiesības sievietēm un vīriešiem visās jomās, jo īpaši arī attiecībā uz augu sapjomu. Un mana atbildība būs īstenot šīs pamatiesības visās jomās. Un es savas kompetences ietvaros raudzīšos, lai līdztiesība tiktu īstenot. Tagad es esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, saka priekšstādātāji. Pirmais jautājums no Baueras kundzes lūdzu. Liels paldies! komisāras amata kandidāti, mēs, protams, augstu vērtējam to, ka jūs iestājaties par dzimumu līdztiesību. Un es gribētu sacīt, ka šajā jomā ir ļoti daudz tiesību aktu kopienas līmenī. Es zinu, ka izmaiņām ir vajadzīgs daudz laika, un šī atšķirība par de jure un de facto līdztiesību ir tiešām liela. Ja mēs paraugāmies uz visu līdztiesības pakotni, kas nāk no 1978. gada direktīvas, spriežot pēc uh, pašreizējās informācijas, vēl ar 1,17% apjomā ir atšķirības starp algas apjomu ziņā starp dzimumiem. Un pēdējās dekādas laikā nekāda izmaiņa nav bijuši. Un, protams, šīs izmaiņas, e, šīs atšķirības ir īpaši ievērojams tad, kad sievietes atgriežas darbā pēc e, maternitātes atvaļinājuma. Un te nevar runāt ne par ko citu, kā tikai par diskrimināciju. Es gribētu zināt, ko jūs esat paredzējis darīt, lai pielikt punktu diskriminācijai jo mēs negribam, lai mums vienkārši būtu daudz skaistu vārdu par šo tēmu, bet mēs gribam, lai tā kļūst par īstenību ciņā pret diskrimināciju. Paldies, vārds Redings kundzei. Cienījamā deputāte ir pilnīgi uh, atbalstāma. Jums ir taisnība. Tiešām ļoti daudz ir tiesību aktu šai jomā, bet vēl ar vienu atšķirības algas apjomu ziņā starp dzimumiem ir 17%. Un šī, šo atšķirību apkarošana būs viena no manām prioritātēm. Starp citu, tas ir konkrēti minēts arī līgumā. Un līdz ar to mums būs iespējas izvērst uh, likumdošanas pasākums un arī pasākums, kas nav saistīti ar likumdošanu kopā ar dalību valstīm un sociālajiem partneriem mēs mēģināsim rast risinājumu šai problēmai. Un mums ir viens ļoti svarīgs instruments, ko, manuprāt, mēs līdz šim neesam izmantojuši pietiekoši labi. Katru pavasari ir Eiropas nodarbinātības stratēģija. Es negribētu, lai nākotnē šai Eiropas nodarbinātības stratēģijā būtu uh, savu veidu pielikums par dzimumu līdztiesību. Es gribu, lai līdztiesība, dzimumu līdztiesība tiktu pilnīgi iekļauta šajā stratēģijā. Un es augstu vērtēju to, ko, to, ka Beļģijas prezidentūra jau norādījusi, ka šo algas atš, apjomu apšķirību e, problēmas risināšana būs viena no tām tās prioritātēm. Un visas šos pasākumus kas pat laban eh, tiek izstrādāti, ir jāvērš uz to, lai tie varētu tikt īstenot Beļģijas prezidentūras laikā. 2009. gadā tika uzsākta um, informēšanas kampaņa, un tā arī jāpaplašina 2010. gadā. Paldies! Un tagad vārds Tomsons kundzei lūdzu. Redingas kundze tūkstošiem sieviešu Eiropas Savienībā piedzīvo vardarbību no to partneru puses. Dažkārt sekas ir briesmīgas. 2008. gadā 157 franču sievietes un 76 uh, eh, Spānijas sievietes uh, guva tādas traumas, ka viņi zaudēja dzīvību. Vīriešu vardarbība pret sievietēm ir pamatiesību pārkāpums, un tas ir reālais iemesls, reālais cēlonis dzimumu nevienlīdzībai. Un es gribētu, lai jūs ierosinātu direktīvu, kas būtu vērsta pret visādu veidu vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Vai jūs vēlaties vai jūs atzīstat to, ka vardarbība pret sievietēm ir pamatiesība pārkāpums un vai jūs ierosināsiet Eiropas direktīvu, kas būtu vērsta pret visādu veidu vardarbību pret sievietēm? Paldies! Tagad vārds eh, Redingas kundzei atbildsniegšanai. Es pilnīgi piekrītu cienījamajai deputātei. Vardarbība pret sievietēm ir briesmīga. Un par šo problēmu arī tiek maz ziņots. Ties skaitļi, ko jūs minējāt, ir pareizi. Bet es te varu var vēl piebildēt, ka apmēram 20 līdz 21% sieviešu vismaz reizi mūžā piedzīvo vardarbību, un 10% no sievietēm tiek seksuāli izmantots viņu pašu ģimenēs bet pavisam lakoniski izsakoties, ir skaidrs, kāda ir situācija. Vispirms mums ir jāīsteno tiesības sargājuši pasākumi, mums ir direktīva šai jomā, un es ierosināšu direktīvu. Un eh, tās ietvaros tad būs jāizanalizē uh, vardarbību pret sievietēm tuvākajā, tuvāko nedēļu laikā, kad mēs eh, gatavosimies Pekinas konferencei. Es arī ierosināšu Barozo kungam, ka mums ir šī te, šis jautājums jāizvirs kā prioritāte. Tātad te ir arī runa par anti diskriminācijas direktīvu, kas jau ir viens no instrumentiem, un tad Dafne 3 programma, kas arī ir manā kompetencē. Visus šos instrumentus var apvienot, lai tādā veidā arī stiprinātu nevalstiskās organizācijas. Un ir arī jāizveido īpašas stratēģijas, lai atbalstītu upurus, Es runāšu ar savu kolēģi Cecīliju Malstrēm, lai mēs sadarbotos šai jautājumā, un tad arī būs informēšanas kampaņas, par kurām es jau runāju. Es uzskatu, ka gan harta, gan arī Pekins konferences mums šai ziņā var palīdzēt. Mums nekad nevajadzētu aizmirst starptautisko dimensiju. Priekšsādātājs kundze, ja jūs eh, man ļautat, es Es vēlāk paskaidrošu vairāk, bet es gribu tagad sacīt, ka es gribu, lai tiktu veikta īpaša pasākuma saistībā ar sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, jo tas ir apkaunojums Eiropas Savienībā. Bet vēlāk es šim jautājumam pievērsīšos un pateikšu jums skaidrāk. Paldies! Tālāk Pavanovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Jums ir ļoti pozitīva pieredze darbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, un es esmu pilnībā pārliecināta, ka jūs spēsiet rīkoties arī šajā situācijā, ka jūs varēsiet eh, piedāvāt rīcības, eh, kas varētu veicināt cieņas vairošanu sievietēm. Es gribētu pieminēt eh, kādu jūs kolēģi Barnesi Aštonu. Viņas kompetence tika apstrīdēta, viņas atcentās ar trim vīriešiem šim amatam un jūs, tā kā jūs aizsargājat caurskatamību un demokrātiju, jūs aizsargāsiet sieviešu intereses mūsu parlamentā darbodamās. Jūs pieminējāt arī līdzsacības direktīvu, mums ir jau ceļakārte, un es gribēju pavaicāt jums par stratēģiju, par rīcības stratēģiju, kādā veidā Eiropas parlaments un padome darbosies kopā, lai pieņemtu šo jauno stratēģiju, un kā pilsoniskā sabiedrība un citas interesētās puses tiks iesaistīt šajā darbā. Uh, Vai jums ir kaut kāda ideja par to, kas būs galvenais uzsver šajā jaunajā stratēģijā? Paldies, lūdzu, Redings kundzei. Pārts. Ceļa karte. Tā joprojām darbojas, bet šī ceļa karte ir jāpastiprina. Un visvairāk par visu vardarbībai pret sievieti ir jāieņem ļoti svarīga, ļoti redzama vieta visās mūsu rīcībās. Pirmkārt, vardarbība un otrkārt nevienlīdzība samaksā. Mums ir jāizceļ šie aspekti. Tad būs vēl jaunā daudzgadu stratēģija dzimuma līdztiesībai. Šī stratēģija arī sakņosies ceļa kartē un darbojoties caur hartu, mēs varētu pacelt šos jautājumus tā kā redzamākā plāksnē, tomēr tādā veidā mēs neaizstāsim daudzgadu stratēģiju. Tomēr visi šie pārējie dokumenti palīdzēs arī mums sadarboties ar jūsu komiteju. Es varēšu labāk strādāt pie jaunu politiku izstrādāšanas. Mēs labāk redzēsim, kur ir mūsu stiprās puses, kas mums vēl ir jāuzlabo, jāpastiprina, kur ir jāpiestrādā pie lēmumu pieņemšanas procesiem, kur ir jāpadomā par to, kā labāk īstenot dažādas iniciatīvas dalībvalstīs un kur mēs varētu nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Paldies! Un Tagad eh, Kornelisena kundzei vārds. Rēdīngas kundze. Droši vien jūs zināsiet, ka šobrīd mēs aktīvi strādājam pie maternitātes atvaļinājuma direktīvas. Ļoti svarīgi strādāt pie šī dokumenta, lai nodrošinātu mācu un bērnu attiecības. Mēs pieminam arī tēva lomu, māca lomu. Un nu, ļoti svarīgi arī runāt par paternitātes atvaļinājumu, jo pirmie bērna attīstības gadi ir ļoti svarīgi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi padomāt par to, kā jūs vannosiet savu bērnu, kā jūs veiksiet citas darbības, kas ir nepieciešams bērnam, un ļoti svarīgi visos procesos iesaistīt arī tēvus, tāpēc ir nepieciešams arī runāt par paternitātes atvaļinājumu bet ir atsevišķas grupas, piemēram, kristīgie demokrāti, viņi uzskata, ka vajadzētu paternitātes atvaļinājumu jautājumu risināt kādā citā dokumentā. Mēs jau esam arī izstrādājuši savu priekšlikumu, tomēr nekas neiet uz priekšu. Tad jautājums jums, kā tad būs, vai šis paternitātes atvaļinājums būs atsevišķā direktīvā vai arī kopā ar maternitātes atvaļinājumu? Vai mums būs kaut kāds atsevišķs, atsevišķs priekšlikums no komisijas par tēvu atvaļinājumu, vai kā jūs domājat risināt šo jautājumu? Reding kundze. Eh, šī direktīva par maternitātes atvaļinājumu, kā arī direktīvu par eh, sievietēm grūtniecēm. Arī šis jādams par atvaļinājumu 14, 18 nedēļas. Mums ir grūtības virzīt šīs iniciatīvas padomē. Man liekas, ka Ļoti svarīgi būtu apstiprināt šo direktīvu par maternitātes atvaļinājumu. Un šī iemesla dēļ nevajadzētu likt klāt arī dokumentu par paternitātes atvaļinājumu šajā diskusijā, jo tādā veidā mēs apturēsim maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Es pilnībā piekrītu jums, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt tēvus, ka ir nepieciešams uh, vairāk iesaistīt tēvus bērnu audzināšanā. Man pašai ir trīs bērni un es trīs zēns ar citu, un uh, es saprotu, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt šajā bērnu audzināšanas uh, darbā arī tēvus. Bet sociālie partneri nākuši klajā ar šo vecāku atvaļinājumu, kur obligāti tiks piešķirts viens mēnesis atvaļinājumu tēvam. Un tas ir ļoti svarīgs elements, par to nedrīkst aizmirst. Tad vēl ir citi atvaļinājumi veidi, tā kā adopcijas atvaļinājums, tēva atvaļinājums un saistītais atvaļinājums. Mums vajadzētu visus šos citus atvaļinājumus risināt citos tālākos likumdošanas aktos. Es gribētu izanalizēt gan tiesiskos, gan ekonomiskos aspektus, un es gribētu arī pēc iespējas intensīvāk runāt ar padomi. Es gribētu darīt visu, lai maternitātes direktīva netiktu apturēta savā virzībā. Paldies! Un tagad Janaku Dakis kundzei vārds. Paldies! Vai jūs atzīsiet, ka suverēnā valsts atrodas vislabākajā stāvoklī, lai risinātu jautājumus, kas attiecas uz viņu pilsoņiem, ir tīpaši kriminālās vardarbības jomā, kas tiepjas no mājas vardarbības līdz piespiedu laulībām, ieskaitot ģenitālo mutilāciju? Un kā jūs redzat komisijas lomu šai sakrā, kā komisija varētu atbalstīt šīs suverēnās valstis? Vaicētu to tāpēc, ka visas iepriekšējās jomas. Pirmām kārtām pirmajā instancē ir krimināla tiesība jautājuma, tāpēc eh, mums šeit operatīvais vārds būtu atbalsts suver, eh, suverēnām valstīm. Redinkuns, protams, atbalstīt suverēnās valstis. Un tāpēc arī es domāju, ka krimināla tiesību jomā tikpat labi mums ir jābūt būt ļoti uzmanīgiem. Un par to es jau klāstīju, tad, kad atbildēju uz divu iepriekšējo komiteju uzdotajiem jautājumiem. Civiltiesībās mēs varam iet uz priekšu diezgan ātri, dinamiski. Bet krimināltiesību jomā mums ir jārēķinās ar subsidiaritāti, tāpēc ir jāiesaista nacionālie parlamenti, un kāda dalība valsts vienmēr var bloķēt komisijas priekšlikumu. Šai ziņā eh, kopā ar kolēģi Cecīliju Valstrom, man būs ļoti rūpīgi jāizanalizē visas šīs iniciatīvas, kuras mēs plānojam virzīt krimināla tiesību joma, lai vēl vairāk pastiprinātu sieviešu aizsardzību. Programma Dafne, par kuru atbildu es, ir tāda, kas palīdz nevalstiskajām organizācijām ir nevalstiskās organizācijas, kas palīdz sievietēm, kas cietušas no vardarbības. Un šeit, šajā virzienā, mēs varam iet tālu uz priekšu. Vēl dažus vārdus tomēr gribētu pateikt par dzimumu orgānu kropļošanu. Šis ir jautājums, kas ir saistīts ar ārlietām. Ir kolēģi, kas ir atbildīgi par ārējo darbību, un viņiem ir jāņem vērā arī šis aspekts. Tomēr mēs nedrīkstam runāt par šo problēmu tikai kā par ārēju parādību, neko nedarot pie sevis. 180 tūkstoši sievietes imigrantes atrodas Eiropas Savienībā, kas arī ir pakļauts dzimuma orgānu kropļošanas riskam. Vispirms, kas mums ir vajadzīgs? Pirmkārt, ir nepieciešams veidot visu Eiropas tīklu, kur cīnīsimies pret um, šo uh, parādību. Tālāk ir pētījumi jāvirza un ir jāizstrādā stratēģija un saskaņots rīcību saraksts Un ja jūs gribētu, lai strādāju pie šiem jautājumiem, esmu gatava strādāt pie šī jautājuma, esmu gatava konsultēties ar pilsoniskās sabiedrības grupām, esmu gatava izstudēt tiesiskos aspektus, domāt par likumdošanas aktiem, ja tādi ir nepieciešami. Varbūt varētu runāt arī par kriminālu pārkāpumu un sankciju harmonizāciju. Un tieši šajā jautājumā ir saikne ar krimināltiesībām, un te man vajadzēs konsultēties ar kolēģi Cecīliju un arī ar nacionāliem parlamentiem. Figurēdo kundze. Obrigada, senjora prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Redings kundze, mēs eh, runājam par patiesu stratēģiju ko varētu izveidot visā Eiropas Savienībā. Un gadā, kad mēs atzīmējam 15 gadus pēc tam, kad tika izveidota tā saucamā Pekīnas platforma, es domāju, ka ir pienācis laiks skaidri pateikt. runāt par likumdošanu, kas ievērojama visā Eiropas Savienības teritorijā. Es negatavojos par visu to atkārtoties, jo man nav pietiekami daudz laika. Bet ir jāiesaist pašas sievietes, sieviešu organizācijas. Un tieši tādēļ es gribētu uzdot sekojošus jautājumus. Kā jūs to uh, gatavojaties darīt, kādus priekšlikumus piedāvāsiet? kā jūs iesaistīsiet lielāku sieviešu skaitu un sievietes visā Eiropā. Rērings kundze lūdzu vārds atbildē. Es domāju, ka mēs jau esam padarījuši ļoti labu darbu pagātnē kopā ar tām uh, organizācijām, kas darbojas uh, dzimumu līdzēcības jautājumiem visā Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Uh, Un mēs jau esam gūši pieredzi šajā sadarbībā. Bet sieviešu komiteja, lietu komiteja tie, kas eh, jau februāra sākumā, lai sagatavotos eh, Pekīnai. Un ir svarīgi, ka Eiropas parlaments piedalīsies šajā pasākumā. Tātad gan sieviešu formā, gan tā sagatavošanā, kā arī Ņujorkā, kad mēs pieminēsim uh, Pekīnu. Tātad mēs, protams, darbosimies kopā, lai mēs paustu savu nostāju pilnīgi skaidri, kas attiec uz hartu, kas atzīmēs 15. Pekinas konferences gada dienu. Tad komisija nāk uz klajā ar šo ideju tā, tādēļ, ka mēs vēlētos svinīgi pasvītrot tās vērtības un tos principus, uh, Mm, kas ir pamatā mūsu politikām. Politikām, eh, kam ir jau sena vēsture. Un arī uh, vēl gara nākotne, jo mēs jau neesam atrisinājuši problēmu ar to, ko esam paveikuši līdz šim. Uh, Un eh, ir tiešām sievietes jāpārstāv gan mēdījos, gan darba vietās, tālāk vārdarbība pret sievietēm, sievietu līdzdalība augstu līmeņu lēmumu pieņemšanā. Lūk, visas šīs ir tās tēmas, kuras m, mm, šāda harta varētu pasvītrot. Tā eh, neaizstās mūsu rīcības plānu un mūsu daudzgadu darba programmu, taču tas būs kaut kas tāds, kuru mēs teiksim, jā, lūk. Uh, Tās ir pamatiesības, eh, kurām mēs ticam, un, eh, lūk, eh, tās ir mūsu vērtības, un uz to mēs arī pastāvam. Un tagad mēs nonākam pie pēdējā jautājuma, un Kracas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja Redingas kundze. Vai jūs esat nolēmusi veidot jaunu komunikāciju politiku. Attiecībā uz uh, sieviešu klātbūtni politiku veidojošās institūcijās, eh, kā arī par politiku, kas uh, ietekmē sieviešu ikdienas dzīvi. Uh, kā jūs informēsiet cilvēks par to, mm, kas notiek vēlēšana laikā, ko dara parlaments, un kā jūs, prāt, dzīmumu dimensiju var iesaistīt mūsu komunikāciju politikā. Redings kundze, lūdzu. Nu, fakts ir tāds, ka sievietes eh, lēmumu pieņemšanas uh, augšgalā vēl diemžēl neieņem to vietu, kur tām pienāktos ieņemt. Jums ir šie fakti, man nav šeit jāuzskaita statistika. Jūs zināt, eh, kur mēs esam runājot par, par eh, uz lielām korporāciju padomēm, zināt, kāds mūsu eh, procentuālais sastāvs parlamentos un tā tālāk. Tā kā šeit vēl ļoti daudz, kas jādara. Un Kracas kundzei ir pilnīgi taisnība. Mums ir jāizmanto mūsu uh, saziņas instrumenti, lai labāk paskaidrotu, ko tad mēs īsti darām. Un kā es jau to paskaidroju iepriekš, tad jums var būt mm, laba saziņa tikai tad, ja jums ir ko teikt. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāsāk ar pavisam konkrētām lietām, problēmām ar sievietēm mūsu sabiedrībā. Jūsu uh, vēlēšana apgabalos sievietēm ir pieredze, konkrēti gadījumi, Un tāpēc šeit vajag konkrēti pastāstīt, ko tad Eiropa viņu uh, dar, labā dara ļoti konkrēti. Un to es gribētu darīt nākotnē. Es domāju, ka pēc 15 gadiem, gadus pēc Pekinas konferences un ideja par hartu ir lab, labs veids, kā virzīties uz, eh, uz priekšu, bet es domāju, ka mums ir jābūt konkrētākiem. Mums ne tikai vispārīgos vilcienies kaut kas jādara, lai nodrošinātu kaut kādu formālu mm, dzimumu līdzsvaru. Mums ir jādara kaut kas praktiski. Eh, tā tad Ko tad sievietei darīt, ja viņa varbūt vēlas palikt mājās, naudzināt bērns, vai gluži otrādi viņa vēlas atgriezties darbā, ja viņa tiek pakļaut vardarbībai un tā tālāk? Uh, Un e, mums ir jārealizē tā likumdošana, kur jau mums ir un kur mēs plānojam, un ir jāraugās, lai dalību valstīs tā tiktu īstenota labāk un pareizāk. Un tāpēc es vēršos tieši pie jums, pie parlamenta deputātiem, lai jūs varētu runāt ar saviem vēlētājiem. Mums ir pieci gadi līdz nākamajām vēlēšanām, un es ļoti gribu ar visu jūsu palīdzību uh, Uh, nodrošināt to, ka piec, pēc pieciem gadiem visas sievietes zinās, ko Eiropa jūs labā var darīt un kur ir viņu vieta Eiropā, kur ir viņu vērtības un ka viņu problēmas šeit tiek uh, uh risināts un viņu problēmas un arī sapņi tiek uztverti nopietni. Paldies, uh, liels paldies, Redings kundze. Un līdz ar to mums ir jānoslēdz šī ļoti intensīvā pēcpusdiena. Es vēlos pateikties vispirms Redings kundzei pār viņas neatlaidību un pateikties arī Jūri un Liba komitejām par šīs sesijas organizēšanu. Un es pateicos arī visiem deputātiem mūsu komitejā un paldies arī tulkiem par viņu darbu šajā pēcpusdienā. Es vēlēties, vēlētos arī atgādināt kolēģiem, ka Sieviešu tiesību komitejā Komitejas sēdē mēs tiksimies 17.30, 1G2 telpā un koordinātoru sanāksme notiks turpat pēc grupas sanāksmes. Un vēlreiz visiem paldies par ļoti aizraujošo pēcpusdienu. Thank you.